Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Sāksim mūsu sanāksmi. Tiklīdz būsim gatavi. Dāmas un kungi, laipni lūgti otrajā sabiedriskajā debatē par KLP nākotni. To organizē ar Eiropas parlamenta lauksainsības komitejas vadītāja De Castro kunga atbalstu un ar lauksaimniecības un lauku at attīstības komisāru Čalas kungu. Un arī ar manu palīdzību. Lērni lūgti! Vēlos tikai atgādināt, ka 12. oktobrī Eiropas komisija iepazīstināja um, pakotni ar, par uh, KLP nākotni, par KLP reformu. Un oktobrī arī notika padomes sanāksme, kurā bija uh, pirmais uh, lasījums. Un novembrī notika debates par tiešajiem maksājumiem. Būs vēl viena padomas sanāksme decembrī, kuras laikā arī izsnāsies diskusijas par lauku um, teritoriju attīstību. Tajā pašā laikā neformālās ministru padomas uh, sanāksmes uh, laikā Vroclavā mēs nolēmām organizēt atklātas debats Eiropas parlamentā. Tās koncentrēsies uz KLP attīstību. Pirmā no šīm debatēm notika 7. De novembrī Tajās eh, piedalījās lauksaimniecības ministri no Eiropas Savienības, un tajā piedalījās arī Nacionālo parlamentu deputāti. Šīs dienas sanāksmē piedalīsies arī lauksaimnieku organizācijas, un šajā ziņā De Castro kungam ir priekšlikums. Viņš man saka, ka Ne visas lauksaimnieku organizācijas ir ielūdzas, tomēr es vēlos teikt, ka mēs esam izsītojuši e, ielūgums vairāk nekā 50 lauksaimnieku organizācijām, kuras ir saistītas ar lauksaimniecības ražošanu, ne tikai ar tirzniecību. Protams, tas nav nekādā veidā iespējams lai šeit ierastos pilnīgi visi, pilnīgi visu organizāciju uh, pārstāvi uz šīm debatēm. Un visticamāk, eh, ja uh, kāds šeit nav ieradies, tad uz viņiem īsti neatiecās šis jautājums par lauksienicības ražošanu. 19. decembrī būs nākamās debatas, pateicoties De Castro kungam. Padomi sanāksmes laikā decembrī mēs uh, Eh, izveidosim eh, kopsavilkumu par šīm te trīs eh, debatēm. Un janu, janvārī mēs centīsimies jūs iepazīstināt ar uh, polijas prezidentūras debašu rezultātiem attiecībā uz KLP. Tagad uh, došu vārdu priekšsēdētāja kungam, De Castro kungam, viņš ir lauksainicības komitejas vadītājs. Tad vārds tik dots komisāra kungam. Pēc tam uzstāsies mūsu referenti, un pēc tam ir 25 runātājs saraksts. Viņiem eh, katram būs 4 minūtes laika. Un es ceru, ka līdz pulksten sešiem mēs eh, varēsim tad noturēt debatas, un ja būs kāds laiks vēl palicis, eh, tad norisināsies brīvā mikrofona procedūra jeb, bet jebkurā laikā mūsu debašu laiks ir stingri ierobežots. Līdz pulksten sešai mums ir jāpabeidz mūsu debats. Līdz ar to mēs arī šeit uh, prezidijā izveidosim kopsavilkumu par debatēm. Un tagad es vēlētos, lai De Castro kungs uh, uzstājas. Paldies, Marek. Labdien! Paldies eh, visiem, ka ieradāties šeit šajā pēcpusdienā uz šo svarīgo mm, sanāksmi, lai mēs eh, varētu mm, klausīties un piedalīties. Tātad šajā sanāksmē piedalās mm, NVO un pārstāvja no lauksaimnieku organizācijām, jo sevišķi vēlos pateikties eh, Saviska kungam, kurš organizē šo, so, šo sanāksmi. un viņš šodien atklāja šo konferenci. Bet vēlos arī eh, sveikt eh, Čolas kungu, komisāru kungu, kurš vienmēr ir bijis gatavs eh, uzklausīt mūs un diskutēt ar mums. Mums ir ļoti ambiciozi mērķi. Mēs vēlamies panākt uh, konstruktīvu uh, dialogu starp cilvēkiem, kur ir tieši iesaistīti lauksaimniecībā, pilsoniskā savienība, un, sabiedrība un Eiropas institūcijas visi, kuri uh, nolēms par uh, reformu, par reformu, pie kuras mēs strādājam. Šī reforma, manuprāt, ir diezgan neparasta. Jo ir diezgan liels atšķirības. Attīst, uh, attīstītajās zonās ir kļūst aktuāla tēma par pārtiks drošumu, par pārtiks trūkumu. Un es domāju, ka nākotnē Eh, tas kļūst par sistēmisku fenomenu. Un viss šī te sistēma, eh, tā nākamajos gados eh, tiks testēta. Māksliniekiem vajadzēs jaunas instrumentus, lai pārvaldītu šo sarežģīto situāciju, kāda vēl nekad iepriekš nav bijusi. Lauksaimniecībai nākamajos gados ir jāgarantē piegāžu ilgstamība, un tajā pašā laikā tai ir jāsniedz tādas lietas kā vidas aizsardzība un sociālā koheizija kuras, eh, par kurām tik bieži tiek runāts. Bet pirmkārt mums ir nepieciešama ilgspējīga lauksaimniecība no ekonomiskā mm, rakursa raugoties, un tas nozīmē, ka mūsu atbildības šodien ir pirmkārt sniegt uh, mūsu sektoram, lauksaimniekiem, instrumentus, lai viņi varētu risināt šos, šis lielās problēmas, izaicinājums, kāda rodas no jaunās situācijas, lai viņi varētu ražot vairāk un uh, piesāņot mazāk. Mūsu uh, apņemšanās ir uh, koncentrēties uz jaunas uh, KLP uh, izveidi, kas um, padarīs mūsu lauksaimniekus spēcīgāks un uh, konkurētspējīgāks, un tas viņiem palīdzēs uh, sevi aizstāvēt pret uh, riskiem, uh, Kādi pavada šo te jauno nestabilitātes scenāriju, kas risinās eh, tirgos šobrīd? Mēs nevaram pieņemt nekādu eh, turpmāku eh, lauksensības potenciālu zaudēšanu. Un tas vairāk kārt ir ticis uzsvērts. Mēs, kā Eiropas parlaments, mums ir nopietna pieeja, balsoties uz diviem parlamenta ziņojumiem. Viens ir no Džordža Lajona un viens ir Alberta Deisa ziņojums. Mēs vēlamies eh, iet pa šo ceļu. Eh, mums eh, Eiropas pilsoņi ir iedevuši šo mandātu ar kopām un procedūru. Tas nozīmē, ka kopīgi ar padomu mēs esam atbildīgi par šī svarīgā likumdošanas projekta izdošanos. Un arī mandāts, kurš ir nācis no absolūtā vairākuma, kurš balsoja par šiem diviem um, ziņojumiem plenārsēdē. Pirmajās diskusijās lauksaimniecības komitejā, kurā esmu vadītājs, ir kļuvis skaidrs, ka nākamo mēnešu laikā mums būs jākoncentrējās pirmkārt uz vajadzību veicināt eh, ražošanu, lai mēs eh, varētu modernizēt un reformēt eh, pareizi. Mums ir jābūt drošiem, ka nākotnes KLP ir elastīgāka. Un mums ir nepieciešams arī ieviest tādus pasākumus, ar kuriem varētu risināt krīzi, kurā ir bijušas tādas eh, negatīvas sekas uz tirgu pēdējos gados. Tāpēc mēs aicinām eh, komisiju mūs atbilst, atbalstīt šajā uzdevumā, lai mēs varētu progresēt eh, un panākt vienošanos, kur mēs panāksim pēc iespējas ātrāk. Un esmu pārliecināts, Marek, ka šī vienošanās mums visiem palīdzēs. Un es domāju, ka Šī diena būs eh, ieguldījums, še, lai panāktu šo eh, vienošanos. Šis eh, pasākums ir atklāts un pārskatāms. Un mēs centīsimies panākt konverģenci, lai, konverģenci, lai uzlabotu šī ziņojuma priekšlikumus un izstrādātu priekšlikumus, kāds ir saskaņā ar ārpasauli. Un esmu droši, ka mēs varam izveidot ko tādu, kas būs ļoti auglīgs mūsu lauksaimniekiem un ļoti noderīgs visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Dziękuję bardzo Paulo za wprowadzenie. Bardzo proszę. Paldies, Paulo. Głosu. Paldies, paldies par šiem ievadvārdiem. Tagad došu vārdu komisāram Čološam. Paldies, Marek. Paldies lauksaimniecības padomei kas uzņēmās šo iniciatīvu organizēt konferenci, kas ir kā turpinājums tajā konferencē, kas parlamentā jau tika organizēts agrāk, ko organizēja lauksaimniecības komiteja. Gribu atgādināt, ka 19. decembrī Eiropas komisija no savas puses organizēs konferenci, kurā jūs visi arī tiksiet uzaicināti. Tāpat mēs uzaicināsim arī zinātniekus, analītiķus, kas analizēs komisijas priekšlikumus KLP reformai. Tādējādi būs beidzies trīs konferenču ciklus, kurus organizēja trīs iestādes, tātad parlaments, komisija un padomi. Šodien es pavisam īsi atkārtošu priekšlikumu saturu, lai uzsvērtu dažus elementus, kas man šķiet īpaši svarīgi. Es domāju, ka arī jūs savās runās pieskarsieties tam. Līdz šim e, ir notikušas e, diezgan plašas publiskās debats, kopš komisija ir nākusi klajā ar savu e, priekšlikumu. Debatēs ļoti daudz ir runāts par zaļumošanu vai ekoloģizāciju, par vidas aspektiem. Par tiem šodien ļoti daudz nerunāsim, vismaz es savā runā ne. Gribētu tikai uzsvērt, ka svarīgi ir publiski pateikt, ka mēs saprotam, ka Eiropas lauksaimnieki gadiem ilgi jau dod savu ieguldījumu ekoloģizācijā un vidas saglabāšanā. E, bet mums ir jādomā vairāk par dabas resursu labu pārvaldību. Un gribu atgādināt, ka kopš 80. gadiem 70. un 80. gadiem nitrātu lietošana Eiropas lauksaimniecībā ir samazinājusies par 25% un fosforu lietojums ir samazinājies par 50%. Ar šo te ekoloģizāciju mēs domājam iet vēl tālāk un panākt būtisku domāšanas vai mentalitātes pārmaiņu lauksaimnieku vidē un tajā veidā, kā tiek kopti mūsu lauki. Mēs saprotam, ko lauksaimnieki jau dara, mēs arī gribam to sasaistīt ar sabiedrības uztveri par lauksaimnieku ieguldījumu ekoloģijas jautājumos. Konkurētspēja, kā Paulo pilnīgi pareizi teica, Eiropas lauksaimniecības konkurētspēja ir balstīta uz ekonomisko konkurētspēju un tās elementiem. Manuprāt, Līdz šim pārāk maz ir diskutēts par kādu KLP reformas priekšlikumu. Proti pār organizatoriskiem jautājumiem par tirgus organizāciju. Gribētu atgādināt, lai varētu uzturēt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un ļaut lauksaimniekiem ražot, esam nolēmuši paturēt tieši maksājumus, tātad tiešos atbalsta maksājumus vismaz līdz 2020. gadam. Protams, mēs vēlamies labāk pārdalīt šos tiešos maksājumus starp dalību valstīm un dalību valstu iekšienē. Esam nākuši klajā ar priekšlikumu par griestiem un ar priekšlikumu definēt aktīvo lauksaimniecību, lai šī, šī tiešā palīdzība tiktu sniegta mērtiecīgāk. Šī reforma ir būtisks solis ceļā uz jaunu tirgus pārvaldību, kurā runa ir ne tikai par publiskām varas iestādēm, bet par citām ieinteresētām pusēm, par tirgus dalībniekiem šajā lauksaimniecības tirgu. Reformā esam nolēmuši paturēt tirgus intervences pasākumus tajos apstākļos, kad tas ir nepieciešams. Piemēram, palielināt uzkrājumus, privātos uzkrājumus gandrīz vai visos sektoros, tā, lai mums veidotos īsts drošības tīkls, kur varam lietot un mobilizēt ļoti strauji nepieciešamības gadījumā, krīzes apstākļos. Šāda tirgus intervence nebūs saistīta e, tikai ar cenu svārstību parādībām tirgū To varētu izmantot dažādu ekonomisko problēmu gadījumos, kad tiktu skarta, tā, skarts tas vai cits ražošanas sektors. Tādēļ man šķiet, ka šis priekšlikums tiešām sniedz patiesu drošības tīklu. Lai varētu ātri mobilizēt palīdzības resursus, eh, tad šādi resursi nepieciešama komisijai. Es ceru, ka parlaments un padomi atbalstīs šī, šo priekšlikumu aspektu. Tālāk. Ļoti būtisks aspekts konkurētspējā nākotnē būs zinātnei un inovācijām. Par to runāsim eh, vēlāk, un tādēļ šodien es negribētu šajā ievadā pārāk ilgi par to runāt. Vēl gribētu papildināt savu teikto par eh, šo te drošības tīklu ar sekojošo. Ekonomiskās situācijas ir atšķirīgas dažādos lauksaimniecības sektoros esam paredzējuši krīzes rezervi, kas nav saistīta ar tiešo maksājumu budžetu. 3,5 miljardi eiro visam šim laika periodam ir paredzēta kā tāda rezerve ārkārtas gadījumiem. Bez tam otrajā pīlārā esam piedāvājuši arī apdrošināšanas mehānismu, kas ļaus dalību valstīm un lauksaimniekiem mobilizēt šo budžetu, lai veicinātu dažādu apdrošināšanas schēmu organizēšanu, lai šīs schēmas būtu arī efektīvākas un lai tās ņemtu vērā dažādus apstākļus, piemēram, klimata apstākļus, meteoroloģiskos apstākļus tāpat arī dažādas tirgus parādības, piemēram, cenu svārstības un ieņēmumu svārstības. Tātad bez šiem te uh, glābšanas paņēmieniem būs arī jaunradītas apdrošināšanas schēmas, kas palīdzēs lauksaimniekiem pārvarēt grūtus periodus vai tādus gadus, kad šīs te cenu svārstības ir lielākas vēl kāds elements, kas papildina šos abus instrumentus, ko gribētu šodien pieminēt, ir saistīts ar ražotāju organizācijām. E, es domāju, ja mēs vēlamies efektīvu tirgus pārvaldību, tad tirgus pārvaldības centrā ir jābūt nevis e, valsts birokrātiskam aparātam, kas reizēm ir smagnējs, bet lauksamnieku organizācijām. Un šeit mēs piedāvājam iespējas paplašinātai reģistrācijai visām lauksaimnieku organizācijām, kas pārstāv dažādas sektoru nodaļas. Augu un, augļu un dārzeņu ražotājiem šobrīd jau ir paredzēta šādas reģistrācijas iespējas. Ja arī citu nozaru lauksaimnieku vēlēsies organizēties līdzīgā veidā, viņi to varēs darīt, reģistrēties un kolektīvi aizstāvēt savu tirgu. Formāli to atzīst tad katra dalība valsts ka tās ir ražotāju organizācijas vai starp profesionālās organizācijas. Valstīm būs obligāti jāatzīst šīs vai un jāļauj reģistrēties šīm te organizācijām. Tālāk modernizēti pretmonopola noteikumi tiek piedāvāti, kas attieksies uz visiem lauksaimniecības sektoram, ne tikai uz vīna, tabakas, augļu un dārzeņu audzētāju sektoriem. Šie pretmonopola pasākumi būs uh, ļoti labs veids, kas ļaus ražotāju organizācijām kolektīvi rīkoties, plānot savu ražošanu, tāpat arī plānot investīcijas, ko varētu veikt kolektīvā veidā. la constitution de ces organisations de ražotāju organizāciju radīšanu sākuma fāzē, reģistrējot tās un pēc tam arī ieviešot investīciju un rīcības programmas un tirgus pārvaldības programmas, mēs varēsim atbalstīt finansiāli tirgus pārvaldības instrumenti tiks pamazām attīstīti ap šīm ražotāju organizācijām, ja paši ražotāji efektīvi izmantos mūsu piedāvātās iespējas. Šīs ražotāju organizācijas varēs darīt ļoti plašu pasākumu loku proti plānot uh, investīcijas, kā jau es teicu, vienīgā lieta, ko viņi nevarēs darīt, viņi nevarēs uh, fiksēt vai noteikt cenas vai kvotas. Tas viņām ir aizliegts. Daudz ko citu šīs organizācijas varēs darīt kolektīvā veidā. Es domāju, tādējādi ražotāja vieta šajā te pārtiks piegādes ķēdē tiks stiprināt daudz vairāk nekā tas ir bijis līdz šim. Lūk, daži konkrētie elementi, kurus es gribēju pasvītrot šīs dienas debašu sākumā. Par šiem instrumentiem pagaidām nav daudz debatāts. Tie ir instrumenti, kas uh, papildina tiešos maksājumus, kas tiek plaši apspriesti, kas, protams, ļauj lauksaimniekiem aktīvi darboties lauksaimniecības tirgu, ražot lauksaimniecības preces un iegūt savu vietu Eiropas tirgu un starptautiskā tirgu. Es domāju, komisijas normatīvais priekšlikums ir jāskata visā kopumā. Ir pasākumi, kas aicina lauksaimniekus ieviest ilgtspējīgākas ražošanas metodas, bet ir arī tādi pasākumi, kas stimulē zinātnes un pētniecības ieviešanu lauksaimniecībā, lai lauksaimnieki varētu ražot vairāk preču un uh, ražot preces tādā veidā, kas atbilst sabiedrības pieprasījumam. Lūk, šos aspektus gribēju pasvītrot. Es ceru, ka jūs savās uzstāšanās vai komentāru gaitā arī pieminēsiet šīs idejas, kuru, uh, kuras jūs, protams, varēsiet uzlabot vai kaut kādā veidā vēl stiprināt ar saviem priekšlikumiem. Paldies! Lielas paldies komisāru kungam! Tagad es aicināšu Gerdu Sonleitneru kungu. Cienījamo priekšsēdētāju komitejas, priekšsēdētāju komisāru kungs, cienījamie Eiropas parlamenta dalībnieki un pārējie konferences dalībnieki. Es pateicos Polijas prezidentūrai par šo īpaši svarīgās diskusijas rīkošanu un īpaši 13 miljonu uh, Eiropas Savienības zemnieku vārdā sniegto iespēju izteikties. Ja nākotnē Eiropas Savienība vēlas uh, ievērot tās pilsoņu vēlmes un vajadzības, tad ir jāizcīnās, jāstājas pretī diviem izaicinājumiem. Pirmkārt, pieaug pieprasījums pārtikas jomā visā pasaulē, turklāt arī jārēķinās ar pārtikas drošumu saistībā ar jauniem izaicinājumiem. Un otrais izaicinājums lauksaimniecībā ir saistīts ar ārkārtīgi nepieciešamo ekonomikas izaugsmu un nodarbinātības radīšanu Eiropas Savienībā. Izaugsmas radīšana šobrīd šajā aktuālajā krīzē ir ārkārtīgi būtiska, un e lauksaimniecības nozara ir ļoti būtiska Eiropas Savienībā. Tā nodarbina apmēram 40 miljonus cilvēku. Pagājušajā nedēļā vadošie pieprasīja Eiropas Savienībai augošu, augošu ražīgumu un pārtiks nodrošināšanu, kā arī ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Tādēļ šī ekoloģizācija mums sagādā visvairāk rūpes šajā priekšlikumā. Ne nu jau, ka mēs būtu pretī ekoloģiskiem pasākumiem un pret klimata pārmaiņu samazināšanu. Nē, tieši otrādi lauksaimnieki apzinās, uh, to, ka ir nepieciešams aizsargāt mūsu dabīgos resursus un jāpielāgojas klimata izmaiņām. Iespējams, tu apzinās to pat vairāk nekā citas sabiedrības grupas, taču mūsu ražīguma un ražošanas kapacitāšu noturēšana, kā arī izaugsme, ir tikpat būtiski izaicinājumi, lai varētu nodrošināt pārtikas drošumu, kā arī vēlamies piedalīties ekonomikas izaugsmas veicināšanā. Komisija ir ņēmusi vērā šos ekoloģiskos aspektus, taču izaugsmes aspektus ir pilnībā ignorējusi. Piemēram, priekšlikums kāda uzņēmuma teritorija 7% lielumā atstāt atmatā. Taču tiek vienlaiks pieprasīta arī lauksainicības produkcijas ražošanas palielināšana. tiek pieprasīts arī izmantot arvien vairāk atjaunojamos resursus, un tas būtu arī liederīgi. Uzliekot lauksaimniekiem lielāku slogu bez uh, efektivitātes, tas palielinās tikai ražošanas izmaksas un pasamazinās Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju. Uh, Tādējādi mēs radīsim vai nu augstāks pārtiks produktu cenas patērētājiem, vai arī lielāku atkarību no importētajām precēm, vai arī abi kopā. Vai tas tiešām ir tas, ko sabiedrība un valdības vēlas? Mēs uzskatām, kā lauksaimniekiem ir jāpiedalās klimata pārmaiņu samazināšanā, taču pasākumi, lai to veicinātu, tiem jābūt tādiem, kas vienlaikus veicinātu dinamisku, efektīvu nozari. Un mūsu atbildi īsi sakot ir tāda zaļa izaugsme, ņemot vērā ilgtspējību. Komisāram runa ir par maksājumu leģitimitāti, taču, manuprāt, zaļā izaugsme ir daudz būtiskāka kopējā lauksaimniecības politikā. Jā, lauksaimniecības sektors var dot savu devumu ilgtspējīgā izaugsmē arī pārtiks produktu nodrošināšanas jomā, tad, manuprāt, uh, KLP izmaksām jābūt mazāk par vieniem procentu nekā no kopējām izmaksām Eiropas Savienībā, un tas būtu lielisks rezultāts. Komisija saka, ka zaļie ekoloģiskie aspekti tiek aplūkot otrā pīlāra ietvaros, un tas ir pareizi, ja komisija uzsver to, ka Eiropas traķēdija 2020 ir jāņem vērā arī lauksaimniecības izaugsme. Uh, Vēl viena problēma ar komisijas priekšlikumiem mums ir tādā ziņā, ka trūkst vienkāršošanas. Jūsu priekšlikumi par cross compliance, par ekoloģizāciju, par uh, griestu noteikšanu sistēmu padara daudz nepārskatāmāku sabiedrībā un arī pārāk komplicētu šiem lauksaimniekiem valdībām. Ja priekšlikums nevieš neievieš vienkāršošanu, tad tas ir jāpārstrādā. Mēs pilnībā atbalstam to, kā ir jāpārtrauc tiešie maksājumi aktīvajiem lauksaimniekiem, un mēs atbalstītu to, ka dalībvalstīm tiek piešķirts elastīguma līgums attiecībā uz to, kas ir aktīvie lauksaimnieki un kas nē. Mēs pretojamies šo griestu noteikšanai tikai tādēļ, ka palielināsies birokrātiskais sloks. Uh, bet arī tādēļ, ka tiks sodīti uzņēmumi, kur ir pūlējušies modernizēties. Mūsu viedoklis ir tāds, ka attiecībā uz tiešo maksājumu pārdalīšanu komisija atrodas uz pareizā ceļa. Ir nepieciešama godīga attieksme pret visiem lauksaimniekiem, ņemot vērā atšķirīgos izējas punktus. Pieņemam arī to, ka ir nepieciešama konverģence virsoties uz reģionālo vienoto maksājumu noteikšanu dalībvalstīs. Taču dažiem lauksaimniekiem tas būs sāpīgs punkts, jo viņiem ir nepieciešams lielāks elastīgums un vairāk laika, lai novērstu negatīvās sekas šim jaunajam maksājuma sistēmām ir nepieciešama pakāpveida sistēma, nevis tā kā to paredz komisija 40% pirmajā gadā. Mēs piekrītam komisijai, ka dalībvalstīm ir jābūt elastībai, spriežot par šiem turpmāko tiekšo maksājumu piešķiršanu. Mēs nesam īpaši apmierināti ar komisijas priekšlikumu sadalīt uh, maksājumus īpaši sarežģītiem apgabaliem, kur tiek pārdalīti šie maksājumi. Un kādēļ ir šāds sarežģīts pārdalījums? Tāpat kā Eiropas parlaments, arī mēs nevaram atbalstīt jauno definīciju īpaši trūcīgajiem reģioniem. Es jau pastāstīju mūsu arī galveno rūpi, proti, ka nav konkrētu priekšlikumu, kā var veicināt tieši zaļo izaugsmi. Mēs bažamies arī par to, kā kopīgais strateģiskais ietvers darbosies dzīvē. Pārējiem komisijas priekšlikumiem attiecībā uz otro pīlāru, tiem, tos mēs atbalstam un īpaši atbalstam to, ka. Kā ir novēršanās no centralizētas pieejas uz tādu decentralizētāku pieeju. Mēs ceram, ka Eiropas inovāciju partnerības kļūs par daudz stiprāk integrētāku koncepciju, kur lauksaimnieki tiks konsultēti un arī pētniecība tiks iesaistīta šajā jomā. Runāt par tirgus stabilitāti, kas arī ir ļoti būtiska sastāvdaļa, lai nodrošinātu pārtiks drošumu Mēs nekad negribam atgriezties pie vecās tirkus pārvaldības sistēmas, taču mums ir nepieciešami jauni mehānismi, kas rīkojas ātri un sniedz ātras atbildes jaunām krīzēm, un kas arī veicinātu stabilizāciju. Mums ir daudz spēcīgāk jānodrošina tas, ka jaunās komisijas krīzes rezervs spēs nodrošināt šos mērķus, un noslēgumā vēlos atgriezties pie tā, ko jau teicu sākumā. Mūsu lielākais izaicinājums ir nodrošināt to, kā lauksaimniecība stabili var nodrošināt pārtiks produktus un var veicināt izaugsmi. Mēs esam pārliecināti, ka komisijas atbildušiem izaicinājumiem var tikt uzlabota. Taču šobrīd mēs atrodamies pašā ceļa sākumā un noteikti ļoti garu diskusiju sākumā. Uh, un neticam, ka varam pieņemt lēmumu par kopēju lauksaimnes politiku tik tālu, kamēr nav zināms budžeta apmērs. Tik tālu mums ir jānodrošina tas, ka turpmākā lauksaimniecības politika spēs radīt inovatīvu, efektīvu, pelnošu nozara Eiropas Savienībā, kas ir aprīkota ar līdzekļiem un iespējām, lai cīnītos ar visiem izaicinājumiem nākotnē. Un noslēgumā runājot par kopējās lauksaimniecības politikas vērtību un nozīmi, ja Eiropas Savienībā citās nozarēs darboties tā, kā kopīgā lauksaimniecības politika, tad mums nebūtu pašreizējā krīze. Paldies! Dziękuję bardzo, Gerti, bardzo proszę. Sirsnīgs paldies. Gerdam. Tagad došu Paulo Brunī, kas ir Kogekas prezidents. Grazie, prezidente Savički, un saluto. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Savīcka kungs. Labdien, Paulo de Castro kungs, komisāra Čaloš kungs, visiem deputātiem gribu teikt labdien, tāpat arī visiem viesiem. Es pārstāvēšu organizāciju Koģeka, kas ir Eiropas pārtiks ražotāju kooperatīvs. Mūsu dalībnieku vidū ir 38 tūkstoši kooperatīvu. Apmēram 7 miljoni zemnieku no visām 27 dalību valstīm ir iesaistīti šo kooperatīvu darbā. Mūsu organizācijā uh, ir gatava pieņemt lielāko daļu no galvenajiem priekšlikumiem, ar kuriem komisija nāca klajā 12. oktobrī. Komisārs Čološs savā prezentācijā izcēla atsevišķus aspektus. Es darīšu līdzīgi, es runāšu tikai par tiem aspektiem šajā priekšlikumā, kas ir tieši saistīti ar konkurenci un tirgu. Šie aspekti priekšlikumā ir ļoti būtiski. Un tādēļ tiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Konkurētspēja ir jāņem vērā. Vienmēr jāpatur prātā, ka mūsu uzņēmumi, saimniecības, kooperatīvi konkurē ar uzņēmumiem citur pasaulē, ārpus Eiropas Savienības kur dažādie noteikumi un standarti attiecībā uz drošību, uh, vīdi un tam līdzīgi ir atšķirīgi no Eiropas standartiem. Citiem vārdiem sakot, uzņēmumiem ārpus Eiropas ir vieglāk ražot produkciju ar zemākām izmaksām. Reforma dod mums plašas iespējas uzlabot sistēmu. Mēs varētu ieviest tādus mehānismus, kas ļauj mūsu uzņēmumiem un saimniecībām būt konkurētspējīgiem arī nākotnē pasaules lauksaimniecības preču tirgu. Jāņem vērā, protams, arī darba tirgus aspekti. Reizēm tos aizmirstam. Ļoti bieži domājam tikai par to. Tifati. Par šo te darba tirgus aspektu tad, ja runājam, teiksim, par automobiļu ražošanu Taču, ja pievēršamies uh, lauksaimniecībai un pārtiks ražošanai un skatāmies statistikas datus, tad redzam, ka tiešas vai netiešas darbvietas šajā sektorā uh, tiek piedāvāts milzīgam iedzīvotāju skaitam, proti uh, katra, katrs sastais cilvēks Eiropas Savienībā ir saistīts ar lauksaimniecību vai pārtiks ražošanu. Atbalstot šo sektoru, mēs paturēsim ļoti daudz darba vietu, neiznīcināsim tās. Visi runātāji šeit teica, ka ir nepieciešams ražot vairāk, ir nepieciešama izaugsme. To apstiprina arī FAO prognozes nākamajiem gadiem. Taču es domāju, ka mums jāpatur prātā objektīvie dati. Neapšaubāms ir tas, ka Eiropā mūsu ekonomiskā izaugsme atsevišķos sektoros ir mazāka par 1% gadā. Jādomā par zinātni un jauninājumiem, par inovācijām, kas varētu tikt ieviests lauksaimniecībā un varētu mums palīdzēt ražot vairāk. Tas ir absolūti nepieciešams. Tas ir mūsu pirmais un galvenais uzdevums. Vēl kāds aspekts, uz kuru gribētu vērst jūsu uzmanību kas, manuprāt, tieši saistās ar konkurētspējas jautājumu. Konkurētspējīgs uzņēmums ir tāds uzņēmums, kurš eh, sniedz labus rādītājus pārtiks piegādes ķēdē. Šīs ķēdes pats pirmais posms ir lauksaimnieciskā ražošana. Taču, ja ieskatāmies dziļāk patreizējā situācijā, tad mēs redzēsim, ka viss mazākā peļņas daļa šajā ķēnē, ķēdē nonāk atpakaļ lauksaimniecībā, proti tikai daži centi nonāk zemnieka kabatās no tās peļņas, kas tiek iegūta par pārtiks produktu saražošanu un pārstrādāšanu un pārdošanu. Tātad šajā aspektā kaut kas būtu uzlabojams. Eiropas komisijas viceprezidents Tajānī kungs ir viens no cilvēkiem, kura uzdevums ir izsnāt šo aspektu. Čološkungs pirms dažām dienām bija Itālijā, Romā, kur mēs runājam par šiem jautājumiem. Un tad es viņam teicu, manuprāt, arī KLP šis ļoti svarīgais jautājums jāņem vērā, proti šī te jaunā līdzsvara ieviešana pārtiks piegādes ķēdē. Uh, Tajānī kunga rīcība konkurences jomā jau nes pirmos augļus, kurus mēs varētu izmantot arī šajā mēģinājumā reformēt KLP. Ar gandarījumu lasu to, kas ir plānot šajā reformas projektā attiecībā uz zemnieku uh, situācijas stiprināšana, proti ražotāju organizācijas, starpprofesionālās organizācijas varēs tikt reģistrētas. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi. Taču ļoti uzmanīgi jāskatās, kādas ir šīs ražotāju organizācijas, kāda ir to dabu un tips. Mēs uzskatām, ka tām ir jābūt patiesām uh, ražotāju organizācijām. Komisārs deva mums piemēru savā ievadrunā, kas man ļoti patika. Ceru, ka ņemsim to vērā mūsu tālākajās debatēs. Komisārs pieminēja augļu un dārzeņu ražotājus un viņu sektoru organizatorisko modeli, ko varētu attiecināt arī uz citu produktu audzētājiem un ražotājiem. tad zemnieki varētu būt paši atbildīgi par savu preču palaišanu tirgu un izplatīšanu. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi ir jāskatās uz specifisko lomu, kāda ir ražotāja organizācijām katrā sektorā. Manā organizācijā Koģekā mēs uzskatām, ka ideāla ražotāja organizācija varētu būt, teiksim, kooperatīvs. Bet pat ja nav kooperatīva, tad svarīgi ir, lai šīs reģistrētās eh, kompānijas vai reģistrētie uzņēmumi būtu patiesi, īstenībā pastāvoši uzņēmumi, nevis fiktīvi. Un nobeigumā gribētu atsaukties uz krīzes pārvaldības instrumentiem, kas šodien jau tika pieminēti. Kā tie tiek piedāvāt reformas projektā, manuprāt, tie ir ļoti būtiski visā šajā reformas kontekstā. Šie instrumenti tika pieminēti. Uh, Es uzskatu, ka nākotnes lauksaimniecībai nebūs nekā kopīga ar pagātnes lauksaimniecību. Krīzes mūs skars aizvien biežāk. Tās būs gan klimata pārmaiņu izraisītas krīzes, gan arī citas. Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, lai zemnieki nezaudētu savus ienākumus ļoti rūpīgi un uzmanīgi jāizturas pret šiem krīzes pārvaldības pasākumiem, jo tie nākotnē mums noderēs un mūsu zemniekiem arī. Es šeit runāju par nākotni. Es redzu, ka mūsu vidū ir gan padomas pārstāvis, gan parlamenta lauksaimniecības komitejas vadītājs, gan komisārs. Tā kā jūs visi esat šeit, gribētu vērst jūsu uzmanību vēl uz kādu aspektu, uz patreizējo krīzes situāciju. 2012. gadā joprojām pastāv problēmas ar papildus finansējumu augļu un dārzeņu audzētāju organizācijām. Šie līdzekļi nepieciešami krīzes pārvaldībai Par šiem līdzekļiem ir notikušas sarunas parlamentu un padomas starpā. Bet nekāda gala atbilde vēl nav dota par to, cik lieli būs šie atbalsta līdzekļi. Vismaz es neesmu sapratis to. Un pats beidzamais, ko gribu pieminēt, iekļaujoties savā laikā. Uh, ir jautājums, kas es ļoti ceru īstenosies. Ir jau notikušas divas konferences, kurās tiekas visas trīs iestādes un arī sociālie partneri. Komisārs pieminēja 19. decembra konferenci, kas būs trešā konference šajā trīs konferenču ciklā, ko organizē trīs Eiropas iestādes. Mēs laikam visi zinām, kāds ir šīs attīstības brīdis. Vakar pasākumā, kuru vadīja De Castro kungs, viņš teica, ka ir pienācis īstais brīdis tuvināt dažādo iestāžu pozīcijas. Tas nozīmē, ka šīs konferences ir noderīgas, tās palīdz noskaidrot viedokļus, tās palīdz mūs tuvināt uh, iznākumam, kas būs tāds kā auglis viša, visām šīm sēdēm. Paldies! Paldies, Pālam! Jūs uh, atsaucāties uz nākotnes situāciju. Esmu pārliecināts, ka e, jaunie lauksaimnieki ir ļoti satraukšies par nākotni, tāpēc došu vārdu Jorisam Beke. Viņš ir Eiropas jauno lauksaimnieku apvienības vadītājs. Paldies, ministra kungs! Eh, De Castro kungs, Čalasa kungs, Eiropas parlamenta deputāti, darbie kolēģi. Vēlos paust savu pateicību prezidentūrai par to, ka viņi šodien sarīkoja šo, šo konferenci. Es šodien priecājos pārstāvēt uh, eh, 1,8 miljonus jauno lauksaimnieku, kas ir iesaistīti mūsu organizācijām. Lai risinātu nākotnes izaicinājumus, mūsuprāt, ir nepieciešama jauna, spēcīga, kopīga ko, mm, lauksaimniecības politika, bet, lai risinātu šos izaicinājumus, jaunajai KLP ir nepieciešams arī atbilstošs budžets. Lauksaimniecības ražošana balstās uz ilgtermiņa investīcijām, ne tikai uz aktīviem, bet arī uh, uz cilvēku kapitālu. Attiecībā uz cilvēku kapitālu tajā ir uh, lielas iespējas un arī iespējami draudi uh, Eiropas uh, lauksaimniecībai, tāpēc ka uh, sabiedrība strauji nove, noveco un ir maz jaunu cilvēku, kuri sāk nodarboties ar lauksaimniecību. Šobrīd Eiropas lauksaimniecība bā, risinās vecuma krīze, ja tā var teikt, un tā ir tikai aizspēka redzamā daļa. Uh, lauksaimniecībā galvenais ir investēt un arī Eiropas centrālajai bankai ir eh, jāinvestē nākotnes lauksaimniekos. Mums ir jārīkojas tagad. Mēs eh, atbalstām eh, komisāru priekšlikumu pirmajā un otrajā pilārā atbalstīt jaunos lauksaimniekus. Pirmajā pilārā mēs atbalstām tad, atbalstu jauniem lauksaimniekiem pirmajos piecos darbības gados. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, cik uh, svārstīgs ir tirgus, bet mēs uh, vēlētos, uh, lai šis priekšlikums tiktu pastiprināts. Šim, šis, šim pasākumam jābūt obligātam visās dalībvalstīs, un vismaz diviem procentiem no nacionālajiem līdzekļiem būtu, būtu, būtu jātiek izmantoti, lai īstenot šos pasākumus. Uh, un lai šie pasākumi tiktu īstenot, ir nepieciešama lielāka elastība e, dalībvalstu līmenī, kas atbilstu jauno lauksaimnieku īpašajām prasībām. Attiecībā uz 2011. gadu, kā, e, kā tad, mm, gadu, pēc kur e, tiek veikts salīdzinājums. Nacen, ir jābūt nacionālajām rezervēm, sākot ar 2014. gadu, kas sniegtu atbalstu jauniem lauksaimniekiem. Attiecībā uz eh, jaunajiem lauksaimniekiem otrajā pilārā mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, jo sevišķi eh, šo te līdzfinansējumu, lai, eh, lai panāktu 17 tūkstošu eiro palīdzību katram jaunajam lauksaimniekam, kas sāk savu darbību Eiropas Savienībā. Attiecībā uz paudžu atjaunošanas Eiropas Savienībā ir nepieciešams atbal atbalstīt uh, ilgspējīgus lauksaimniecības ražošanu. Un mēs uh, vēlamies uzsvērt, ka lauksaimniecības sektors ir viszaļākais uh, Eiropas ekonomikas sektors. Lai panāktu spēcīgu apņemšanos no lauksaimnieku komitejas, komis, kopienas un, un sanāk, panāktu uh, labākos rezultātus ekoloģizācijas pasākumiem ir jābūt brīvprātīgiem. Trīs priekšlikumi, kādi ir šajos eh, priekš, eh, pasākumos, tie nerisina ekonomiskās eh, problēmas un neatbild daudzveidīgai Eiropas lauksaimniecībai. Ir nepieciešami jauni pasākumi, kas atbilst um, tam, ka bio daudzveidība tiek attīstīta un lai atbilstu uh, ražošanas prasībām. Eh, pasākumos būtu jāietver eh, precīzas eh, lauksiencības tehnikas, kā arī enerģijas taupīšanas pasākumi. Īpašas sistēmas attiecībā uz tātad, augseku un pastāvīgajām ganībām, kas ir saistīts ar um, lopkopību. Šāds pasākumu, šāda pasākuma rokas grāmata dotu labumu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un es vēlos uzsvērt, ka jebkādi fiksēti proces, procenti ekoloģiskā fokusa jomās, tie būtu pretproduktīvi, un tie neatbildētu uh, uz uh, īstajiem ilgspējības izaicinājumiem, jo daudzos gadījumos uh, zem tiktu atstāta apmetā, un tas neatbilstu prasībai pēc pārtikas, kas ir aizvien pieaugoša mēs eh, vēlamies aizstāvēt savu eh, pozīciju, bet, un ir skaidrs, ka ir nepieciešams uh, lauksaimniecības sektors, kurš dod pēļņu. Un nobeigumā es uzsveru vajadzību pēc spēcīgas, spēcīgiem uh, instrumentiem, kas palīdz uh, atjaunot paaudzes, kas ir lielākais mūsu nākotnes izaicinājums. Paldies, ka šodien ļāvāt man izteikties. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę. Paldies. Tagad vēlētos uh, sākt uh, debatas. Uh, katram runātājam laiks ir četras minūtes, un ja mēs būsim pietiekami disciplinēti, tad vairāk runātājiem būs iespēja izteikties. Luisa Manuels Kapas de Santos būs pirmais runātājs. Paldies, ministrs kungs. Pirmkārt, eh, vēlētos nedaudz atsaukties uz to, ka mana politiskā grupa novērtē jūsu iesaistīšanos un polijas prezidentūras iesaistīšanos eh, tās darbā ar Eiropas parlamentu. Eh, strādājot pie šīs politikas, un vēl, vēlos pateikties eh, komisāram par to, ko viņš ir paveicis. Viņš eh, ļoti bieži ir viesis Eiropas parlamentā, un ir lieliski, ka notiek šāda viedokļa apmaiņa tik bieži. Un tas ir ļoti izšķirīgs faktors, lai visam šim procesam būtu veiksmīgs noslēgums. Un kā parlamenta deputāts un sociālas grupas koordinātors Eh, es ieņemu ļoti skaidru pozīciju attiecībā uz šo eh, KLP reformu. Mēs eh, sākām šo procesu pirms diviem gadiem ar tajā laikā publicēto dokumentu, un esam apmierināti, ka vairākas šī dokumenta idejas komisija izmanto savā, um, savā priekšlikumā. Ir gan arī vairāk priekšlikumu, kas netiek izmantot, bet tomēr mēs joprojām ceram, ka šo sarunu laikā tie tiks um, ieviesti. Eh, šoreiz es eh, nevēlos sniegt savu viedokli, es šeit uzstājos kā referents, un tāpēc es vēlos uzklausīt dažādus eh, ierosinājumus un arī kritiku, kas varētu man būt noderīgi un ko es varētu iekļaut savā ziņojumā. Tomēr par spīti tam es tikai vēlētos runāt par dažiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka šobrīd, kopš 12. oktobra, komisārs tiek eh, neatbilstoši kritizēts kā eh, komisārs. Eh, ir tendence uzsvērt viņa darbības negatīvos aspektus, un mēs aizmirstam uzsvērt pozitīvās lietas. Un šajā priekšlikumā ir vairākas lietas, kuras mūsuprāt ir ļoti pozitīvas. Un ir cits, kuras ir vēl ir jāuzlabo. Tomēr mēs vēlamies koncentrēties uz tām uh, jomām, kas ir, ko ir nepieciešams uzlabot. Es uh, vēlos uh, uzdot uh, jautājumu. Negaidīju, ka komisārs eh, tiešām maksājumu regulā iekļaus eh, kaut eh, ko par iz, izdevumu dalību valstīs trešais un ceturtais pielikums var novest pie zināma veida kara sacensības starp to, kurš saņem mm, labāko piedāvājumu es labāk vēlētos, eh, lai tiktu noteikti kritēriji, un tad tiktu nolēmts, eh, kādā veidā šīs te, šie te nacionālajie piedāvājumi var tikt izstrādāt, kāds ir noticis iepriekš. Turklāt mums ir arī fundamentāla problēma, tas ir budžets. Protams, eh, tas arī snās paralēli visam Eiropas Savienības budžetam, un ir grūti kaut ko secināt par to parlamentā, ja pie šī jautājuma nerisinās nekāds progress. Un tad ir vēl viens jautājums, kas būtu ekoloģizācija, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs visi piekrītam eh, šai idejai principā. Ir, jā, ir jābūt tādai eh, KLP, kurai, kurā ekoloģizācija ir ļoti svarīga daļa. Bet eh, komisijas priekšlikums ir nedaudz mulsinošs. Es domāju, mums ir jāsaprot, cik šis elements ir svarīgs. Tas būs ļoti svarīgs jaunās KLP pīlārs. Es eh, tagad neiedziļināšos savā viedoklī, tomēr es vēlos eh, rast labāku risinājumu, kas eh, sniegtu vidas garantijas, bet tajā pašā laikā garantētu arī konkurētspēju. Un nu, tad es vēlos, lai mēs vienkārši progresētu. Paldies! Dziękuję bardzo i bardzo proszę Michel Dantę. Sirsnīgs paldies, Mišels Dantēns. Thank you. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta vārdā es savulaik rakstīju ziņojumu par kopīgo tirgus organizāciju. Līdz ar to man ir bijusi iespēja uzstāties par šiem jautājumiem šeit parlamentā. Es gribētu uzslavēt komisāru un komisijas paveikto. Uh, Jūs tiešām piedāvājat iespējas organizāciju uzlabot un stiprināt ražotāju lomu šajā te organizatoriskajā struktūrā, leģitimizēt to konkurences apstākļos. Es domāju, ka šobrīd debašu galvenā uzmanība ir jāvērš uz to, kāpēc mēs darīsim, kāpēc mēs uzlabosim šo te organizāciju, veidojot dažādas ražotāju un starpprofesionālās organizācijas, reģistrējot tās. Tām ir jāuzņemas pilnībā sava loma tirgu tajās jomās, ko pieminēja komisārs. Proti, viņi nevar noteikt cenas, bet var darīt daudz ko citu. Kopā un Kožeka priekšsēdētāji. Mm, jau teica, ka ja šie, uh, šīs organizācijas nevar noteikt cenas, tad to rīcības spēja ir ierobežota. Tālāk, ja mēs runājam par konkurētspēju, domāju, ka mums visiem kopā ir jādomā par to, kā pārakstīsim 101. un 40. līguma pāntu. Vakar mums bija kopijā, kopīgā tirgus organizācija, kas bija galvenā tirgus pārvaldības forma. Šodien Mēs domājam, kā mēs nodosim pilnvaras lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem. Kopīgā tirgus organizācija patreizējā stāvoklī tiek piedāts mainīt to. Kopīgā tirgus organizācija parādās vēl pavisam nesen pieņemtā parlamenta ziņojumā. 95. gadā lauksaimniecības un agro pārtiks rūpniecības kopējais apjoms bija 400 miljārdi eiro un apmēram 30% nonāca zemnieku kabatās, bet 2008. gadā tikai 25% vairs bija tikai zemnieku peļņa. Ja mēs skatāmies sīkāk, kas ir noticis, tad redzam, ka visi ir guvuši labumu no sektora pieauguma, izņemot lauksaimniekus. Uh, Pirmajā, otrajā pīlārā mēs varam, protams, ieguldīt visus publiskos līdzekļus, ko vēlamies, bet ja neko nemainīsim tirgus organizācijā, tad ražotājs no tā neko arī neiegūst. Es domāju, ka ir nepieciešams iesaistīt partnerattiecībās visas iesaistītās puses. Es esmu gatavs dot savu ieguldījumu šajā darbībā, jo es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ļoti labs. Paldies! Alberts Des, lūdzu, arī mūsu referenti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, komiteja priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, eksperti. Es arī vēlos pateikties komisāru Dačolas kungam par šīm vairāk nekā 600 lapām rūpīgā darba. Uh, Un problēmas sāks tad, kad mēs šo rūpīgo darbu analizējam, raugoties uz sekām, kas, ar ko saskarsies katrs uzņēmums. Iespējams, ir uzņēmumi, kas var sadzīvot ar šiem priekšlikumiem, taču vēlos runāt par tām lietām, kur vēl nepieciešami risinām. Ja mēs runājam par šo 7% normu, ko pieminēja Zenlaiter kungs, tad komisārs teica, ka šeit var aprēķināt attiecīgus elementus, taču es palūkojos uz uh, pašvaldībām savā dzimtenē, kur 70. gados tika aprēķināti attiecīgie elementi, kuri pašvaldības saņēma finanses nevis lauksaimnieki. Kādēļ, lai lauksaimnieki šeit turpinātu nodrošināt šos 7% teritorijas, ja ir jau nodrošināti 10%, un katram atsevišķam laucēmniekam ir jārodas pie pašvaldības un jārīkojas, lai varētu īstenot šos 7%. Nu, tas tā praksē nevar notikt. Ja mēs ņemam 50 hektāru uzņēmumu, kurš nenodarbojas ar lauksainicību un kuram ir jāno jāatstāja atmatā šādu 7%, tad mēs vienkārši kūsim zaudējums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāmaksā par 3,5 hektāriem attiecīgas summas, no kuras viņš nemaz negūs peļņu. Tātad viņam attiecīgi ir jāiegūst lielāku ieņēmumu no pārējās zemes daļas, lai varētu samaksāt šo daļu. Uh, Un tas tā realitātē taču nevar noteikt, un šeit ir jāatrod risinājumi. Var iedomāties, ka tādā reģionā, kur jau pastāv šo 7% norma, šeit tiek piemērotas atkāpes lauksaimniekiem, un ir vispār teritorijas, kur nav nekādu normu, un tad varbūt ir jēdzīgi, ka tiek piemērot šie lauksaimniecības aspekti. Otrs punkts ir lauksaimnieki kalnos, kuri ļoti lielas piepūles pievērš, lai varētu kaut ko uzsaražot. Šeit viņi saražo četros hektāros kukurūzus un kā viņi var nodrošināt šo augstsekas maiņu šādos augstos kalnu reģionos, kur teritorija vienkārši ir ierobežot, kur nevar audzēt cita veida labību. Uh, Šeit mums ir jānomaina attiecīgās robežas, kas pašreiz nav pieņemamas. Un vēl vēlos runāt par īpaši trūcīgajiem reģioniem. Šeit arī ir nepieciešams cits kompromiss. Ja pirmie mērījumi pierāda to, ka Francijā, Vācijā vai kaut kur citur turpmāk reģioni būs īpaši trūcīgi reģioni, kaut gan tur tiek iegūti lielākie ieņēmumi. Tad, ja šādi reģioni tiek ko definēti kā īpaši nelabvēlīgie, tad, tad arī šeit kaut kas nav kārtībā. Un tad tajās valstīs, kur liela līdzekļa saistībā ar otro pīlāru, piemēram, Bulgāriju, kādēļ šeit jāpārdala tikai 5%, varētu taču pārdalīt ar 10-15%. un bieži vien šeit tiek izmantots līdzfinansējuma iespējas. Mums tagad ir laiks turpmākajos mēnešos, un jūs jau esat parādījuši spējus kompromisiem, tad mums kopīgi ir jāatrod risinājumi, kas darbotos arī praksē, un tad mēs kopā ar parlamentu un padomu varam panākt risinājumus, kas būtu tiešām realizējami praksē un kas būtu arī pieņemam lauksaimniekiem, nevis ka viņi saņemtu beigās priekšlikumus, kurus viņi reālajā dzīvē nevarēs īstenot. Š vēlos pateikties arī jums, Savicka kungs, ka mēs jau varam padiskutēt par šiem jautājumiem šobrīd. Paldies! Bardzo, bardzo prošu. Paldies! Desa kungam. Tagad gribētu aicināt Ecio kungu, kas pārstāv Dānijas zemnieku savienību tale her i dag. Jeg hedder Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka varu izteikties šodien. Vēlos runāt Dānijas lauksaimnieku vārdā, kuri saražo 20% no lauksaimniecības produkcijas Dānijā. Mēs runājam par kopīgu lauksaimniecības eh, politiku. Mēs vēlamies šādu politiku, Ja mēs vēlamies ēst tikpat daudz, cik amerikāņi, tad mums ir nepieciešama daudz lielāka izaugsme, mums ir jāražo daudz vairāk ar daudz mazāk resursu. Tādēļ lauksaimniecības politika ir izaugsmes politika, mums ir nepieciešama līdzsvarota izaugsme. Lauksaimniekiem jāražo arvien vairāk produktu, arvien mazāk noslogojot bīti. Un lauksaimniekiem ir jāievēro ar daudz spēcīgāk konkurences apstākļi. Mums tiešām ir viss stingrākie vides standarti, un šādā situācijā mums ir jānodrošina ražošana. Mums ir jācīnās ar šiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā un nevaram visu novelt uz trešo valstu pleciem. Tas ir tiešām liels izaicinājums, mums ir jāražo pārtiks produktu pilnīgi visiem. Šeit runa ir par dažādiem enerģi, energoavotiem, uz katriem simts līdzstrādniekiem darbiniekiem Dānijā mums ir vairāks nekā simts uh, lauksaimnieku nepieciešama, lai saražotu pārtiku. Mums tiešām nepieciešama tāda lauksaimniecība, kas lauksaimniecības politikas veicinātu efektīvu un izaugsmas spējīgu lauksaimniecību. Ir nepieciešama arī attiecīgi kritērija, kur jāņem vērā atsevišķu uzņēmumu lielumi un apjomi. Ir uh, valstis, kurām ir liela lauksainiec, kurām liels lauksainiecības nozars, viņām nav jāsadz vienīgajām izmaksas. Mums ir jāuzlabo konkurēt spēja, izmantojot vīdes resursus, un tas viss ir jāīsteno izmantojot attiecīgos budžeta līdzekļus. Mēs vēlamies atbalstīt lauksaimniecības ražošanu. Un komisijas izteiktais pārdalījums tiešām ir radikāls priekšlikums. Tas ietekmēs arī mūsu dārzeņu un augļu ražotājus un dalību valstīm ir arī aktīvāk jāiesaistās un jāpieņem savi lēmumi. Uh, lauksainiekam, protams, ir nepieciešams arī laiks, lai dibinātu šādas ražošanas organizācijas un lai nenodarbotos tikai ar birokrātiju. Paldies! Paldies, Klaudija! Tagad uzstāsies Spānijas kooperatīvu pārstāvis, lūdzu. Um, lugar, dar... Labdien! Iesākumā gribētu pateikties Polijas prezidentūrai par to, ka tā ir organizējusi šo konferenci. Paldies arī komisijai un parlamentam, kas iesaistījās konferences organizēšanā un norisē. Man organizācija pārstāv 400 ražotāju kooperatīvas Spānijā, kas ražo olīveļu, eh, dažādus mm, vīnus, tāpat arī dārzeņus, eh, gaļas produktus. Mūsu apgrozījums ir apmēram 20 miljārdi eiro un um, mūsu kooperatīvos tieši vai netieši darbos apmēram viens miljons zemnieku. Uh, Uh, mūsu dalībnieki ražo 50% no lauksaimnieciskiem produktiem, kas tiek saržot Spānijā. Es nesākšu šeit runāt par visiem reformas aspektiem, daudz no tiem ir labi, un es domāju, ka reforma visumā ir vērsta pozitīvi. Es runāšu par vissvarīgāko aspektu, proti par mūsu lomu pārtikas piegādes ķēdē. Piekrītam komisijai, ka šī priekšlikuma mērķis ir stiprināt eh, zemnieku pozīcijas sarunās. Taču, ja mēs skatāmies uz priekšlikumu konkrēti, tad redzam, ka komisijas konkrētie piedāvātie priekšlikumi ir nepietiekami. Piemēram, komisija saka, ka uh, atzīšana, ražotāja atzīšana notikšot visos sektoros, bet tas jau notiek. Mēs nedomājam, ka tas ir kaut kāds būtiski jauns priekšlikums. Uh, Regula 79 šķērsvītra 2000 jau piedāvā dalību valstīs šādu iespēju. Ir kāda, ir kāda jauna priekšlikuma, kas mūsuprāt ir pozitīva piedāvātajā KLP reformā. Mums ir jāturpina virzība šajā virzienā. Domāju, ka jāuzlabo nosacījumi, pēc kādiem tiek reģistrētas ražotāju organizācijas. Priekšlikumā nekas nav teikts par to, vai ražotāju organizācijām ir jābūt uh, cilvēku resursiem vai kādiem tehniskiem resursiem, lai tie varētu reģistrēties. Nu, piemēram, divi zemnieki varētu izveidot savu biroju ar vienu datoru un noformēt organizāciju. Varbūt mums vajadzētu šī priekšlikuma 106. pantu uzlabot šiem cilvēkiem, kas reģistrējas kā organizācija, ir jābūt tādiem, kas kopā veids preču izplatīšanu. Mums ļoti bieži ir tikšanās ar kompetentajām iestādēm, un kompetento iestāžu pārstāži saka, ka bieži vien šīm te reģistrētām organizācijām ir tehniskas iespējas un cilvēku resursi, un viņi var izteikt, var noteikt cenas, principā patiesībā de facto. Līdz ar to 106. priekšlikuma pāns nav nekāds uzlabojums. Mēs gribam uzlabojums salīdzinot ar patreizējo situāciju. Gribam, lai ražotājiem būtu labāka situācija, piemēram, piena sektorā 106. pantā būtu jāparedz labāka fermeru organizāciju reģistrācija un atzīšana. 125. punkta B un C apakšpunkts ir tādi kā pīlāri augļu un dārzeņu ražošanā. Ir taču arī citi sektori, kuros, kurus vajadzētu pieminēt, tādi kā vīna, cukurbiešu ražošana un tam līdzīgi. Kādēļ panti, kas attiecinātu uz šīm nozerēm, ir pazuduši? Komisija šobrīd saka, ka to vietā tapšot deleģētie akti. Mums gan raž, mūsos rada bažas tas, ka šie pamata punkti ir zuduši no reformas priekšlikuma. Tālāk par griestiem. Spānijā ir daudz kooperatīvi. Ir kāds kooperatīvs, kura vadītājs saņem vienoto tiešo maksājumu. un pēc tam sadal to dalībniekiem. Mēs nezinām, kāpēc šie griezti tagad būtu jāievieš. Vienotais maksājums. Kas notiek tad, ja šis vienotais maksājums tiek sadalīts maziem ražotājiem? Mūsu mērķis ar šo reformu ir taču vienkāršot birokrātiju. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Vija Kampesīna pārstāvi Anso Sančes kungu lūdzu. Bonjour. Bonjour. Labdien. La koordinācija Eiropēna via campesina. Es mm, pārstāvēšu viņu, jo īstais pārstāvs, diemžēl, bija spiests braukt atpakaļ uz Spāniju. Viekampesīna ir Eiropas uzņēmums, kurā ir ko, asociācija, kurā ir 28 dažādu valstu pārstāvju, un es gribētu uh, nākt klajā ar šī, šīs asociācijas uh, uzrunu. Savicka kungs, Kastro kungs, šīs debatas ir dīvaini reklamētas. Tās tika izsludinātas kā debates ar nevalstiskām organizācijām un eh, dažādām ražotāju organizācijām, bet ir pagājuši 45 minūtes un vienīgie, kas šeit ir izteikušies, ir kopas un kožekas pārstāvi, kas nepārstāv lauksaimnieku organizācijas Eiropā. Mēs esam, sad, mēs sadarbojamies ar, ar jūsu lauksaimniecības komiteju kopš 87. gada. Šorīt uh, Um, Mēs šodien mēs redzam, ka demokrātijas pamatprincipi netiek ievēroti. Ir mo pārstāvniecības monopols, politisks un ārotbiedrība monopols, kas rakst, bija raksturīgs vistumšākajiem 20. gadsimta gadiem. Mm Komisija solīja ļoti plašas debats sabiedrībā izvērst par KLP reformu. Mēs bijām toreiz priecīgi. Debats ir jāatver un nevis jānorobežo un jāsver. Mēs pieprasām Eiropas parlamenta uh, lauksaimniecības komitejas vadītājs un turpmākie šīs komitejas vadītāji organizētu plurālas debates, kas atspoguļotu sabiedrības dažādos viedokļus. Uh, Šo pēcpusdienu mana personiskā ētika un mana arotbiedrības ētika liek man pamest šo zāli, jo demokrātijas principi šeit pārkāpti un tie man ir svēti. Es iesniegšu šo mūsu nostāju rakstiski jums un es aicinu pārējos šeit klātesošos iepazīties ar mūsu rakstveida paziņojumu, kuru es atstāšu pie zāles ieejas uz galdiņu. Paldies par uzmanību! Dziękuję za tą wspaniałą demonstrację. Paldies par šī neatkarības gara izrādīšanu. Tomēr es domāju, ka mēs visi, mums visiem ir tiesības organizēt Eiropas debatas par eh, KLP nākotni. Un eh, es arī jūs aicinu to darīt. Un, protams, ka jūsu rakstiskā deklarācija tiks ņemta vērā. Tagad eh, došu vārdu Zviedrijas pārstāvim Bjorkam Holstone kungam. Paldies, priekšsēkungs, komisāra kungs, parlamentā deputāti. Zviedrijas eh, lauksanieku organizācija eh, jā, ir iesaistījušies 170 eh, tūkstoši individuālajie lauksaimniecību, kur nodarbojas lauksaimniecību un mežsaimniecību, un kā arī 29 lauksaimnieku kooperatīvi. Kopā tie pārstāv 9% no uh, kopai, kopī, kopējā Zviedrijas IKP. Mēs vēlētos, lai KLP dotu ieguldījumu konkurētspējīgā Eiropas lauksaimniecībā. Būt, te būtu jābūt tādai politikai, kas stimulē uh, aktīvu uh, lauksaimniecību ilgspējīgā veidā. Mēs vēlētos, lai KLP uh, priekšlikumā tiktu atzīta vajadzība pēc ilgtermiņa uh, pārtikas ražošanas Eiropas Savienības iekšienē. Mūsuprāt, uh, priekšlikums ir labs pamats kopīgai lauksaimniecības politikai. Un mēs atbalstām komisijas uh, centienus, lai ta, uh, padarītu KLP ilgsveigāku. Kaut arī mēs atbalstām un saprotam vajadzību pēc eh, zaļākas KLP Eiropas līmenī, mūsuprāt, ir sarežģīti uh, atrast tādus ekoloģijas pasākums, kas ir derīgi visās dalībvalstīs, piemēram, Ziemeļa Eiropā. Uh, kultūra uh, diversifikācija radīs vair vairāk bi birokrātijas un tam būs slikti ietekmi uz vidi. Tā tas ir piemēram ar uh, zinām veidu lauksaimniekiem. Un mūsuprāt, ir iespējams Tad, mūsuprāt, daļa no šī priekšlikuma eh, neatbalsta aktīvu lauksaimniecību. Mēs vēlētos, lai tas tiktu mainīts. Uh, mēs vēlētos tādus eh, ekologizācijas pasākums, kas dot ieguldījumu zaļā izaugsmē. Un viens veids, kā to panākt, būtu tāds, ka eh, paši lauksaimnieki, izmantojot kādus eh, tad, vidas pasākumus, tad, tad pieskaņotos ekologizācijas pasākumiem. Mūsuprāt, tas būtu labs veids, kā nodrošināt zaļāku KLP, kā arī tas nodrošinātu aktīvas lauksaimniecības veicināšanu. Paldies! Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Paldies. Vārds eh, Ježam Hruškovskim. Paldies, ministra kungs, par šīs, eh, šo debašu organizāciju. Pirmkārt, es ļoti priecājos, ka mēs varam patiesi diskutēt par Eiropas komisijas priekšlikumiem. šie komisijas eh, priekšlikumi nav viss tas, ko gaidījām. Komisija, tas, ko komisija ir ierosinājusi, tam nav nekādas sakara ar tālajošām eh, KLP reformām. Mēs vēlējāmies šādas tālajošas reformas. Tām bija jāgarantē godīga konkurence Eiropas lauksaimniekiem bija jāviek, jāvienkāršo lauksaimniecību un jāsmazina birokrātijas slūks. Tomēr mēs varam redzēt, ka eh, priekšlikuma ietvaros tik paredzēta koncentrēšanās uz lielajiem saņēmējiem un viņu situācijas uzlabošanu, uz eh, mazo saņēmēju rēķinu, jo sevišķi eh, saistībā ar tiešajiem maksājumiem. Eiropas komisija mums eh, dod eh, vēl vienu pārejas posmu tiešajiem maksājumiem. Eh, tā ir, mm, manuprāt, tas man liekas liels pārpratums. Un tas kropļos konkurenci Eiropas vienotajā tirgū. Mēs neatbalstām šādu negodīgu konkurenci, kas ir vērsta pret poļu uh, zemniekiem, bet es kopumā uh, tad runāju uh, jauno 12 dalībvalstu um, vārdā. Tad tās ir daudz vairāk, daudz sliktākās situācijās salīdzinot ar vecajām dalībvalstīm. Un es ceru, ka diskusijas liks pārskatīt dažus no pasākumiem, kas ir paredzēti. Mēs varam redzēt, cik daudz naudas ir pieejams, un tā nevar teikt, godīgi izdalīta. Mums ir jāatgādina, ka budžets eh, tika izveidots balstoties eh, uz vecajiem principiem. Bet eh, tagad ir 27 dalībvalsts, bet budžets ir tieši tāds pats. Tas nav pieņemami, ka ir tāds pats budžets. Ir nepieciešami jauni risinājumi. Mēs teicām, ka 2013. gads nav pieņemams. Kā mēs varam garantēt vienlīdzīgu izturēšanos? Kā mēs varam garantēt godīgu konkurenci? Būtu jābūt godīgiem priekšlikumiem un būtu jāliek punkts vēsturiskajiem maksājumiem, ja mums ir nepieciešama Eiropa, kas balstās uz solidaritātes principu. Tad mums ir jāatbalsta vienlīdzīga attieksme, un es nevēlos, lai pret mani izstrās kā pret uh, tā, kādu, kas parādās, ko pieprasa. Ne jau tur tā lieta. Lauksaimnieki, arī poļu lauksaimnieki, jūtas uh, izstumti un aizskarti. Un viņu uh, balss ir jādara mm, dzirdama visiem. Lūdzu, diskutējiet par šiem priekšlikumiem. Runa nav par, e, tātad mūsu lūgtās izmaiņas nav ņemtas vērā, un tāpēc ir ļoti grūti pieņemt šādu negodīgu konkurenci. E, šodien mūsu priekšā ir liela krīze. Mūsu lauksaimniecība kļūs aizvien negodīgāka. Krīze tikai padzināsies, un tāpēc es e, aicinu komisāru, jo mums joprojām ir laiks, mēs joprojām kaut ko varam darīt. Lūdzu, komisārkungs, lūdzu, pārskatiet dažus no jūsu priekšlikumiem. Un arī budžeta eh, komisāram vajadzētu pārskatīt šo priekšlikumu, tāpēc ka jaunās eh, dalībvalstis nepiekritīs šādiem vārgulīgiem uh, eh, solījumiem attiecībā uz nākotnes KLP. Mēs esam gatavi uh, runāt, bet uh, mums ir nepieciešami citi principi, citas izmaiņas. Paldies! Tagad dodu vārdu īrijas kooperatīvu organizācijas pārstāvi. Paldies eh, par iespēju šodien uzstāties šajā svarīgajā eh, formā. Es eh, pārstāvu īrijas kooperatīvu savienību. Lai izsaitos īsi, Tad eh, pieskaršos piesien svarīgiem uh, punktiem. Pirmkārt, kooperatīva pozīcija. Mūsuprāt, jaunajai KLP vajadzētu uzsvērt uh, un aktīvi veicināt uh, aktīva uh, lauksaimnieka uh, lomu uh, kooperatīvos. Kooperatīvi vienmēr ir devuši liels iespējas saviem dalībniekiem un lauku sabiedrībai kopumā. Uh, tas ir ekonomiski uh, izdevīgs um, biznesa modelis, uh, kur um, viss ir integrēts un pastāv labs līdzsvars starp to, uh, kas um, pasā, pašreiz ir uh, nelīsarota uh, pārtikas ķēde. Kooperatīvas uh, mo modelis arī dod tā, tā dalībniekiem aizsardzību pret um, pārtikas cenu svārstībām. Uh, mēs eh, vēlamies eh, brīdināt ka, eh, par to, ka tomēr tieši kooperatīvi, nevis lielie uzņēmumi, ir ilgspējīga modeļa pārstāvi un, un tad tieši uz viņiem ir jātiecina jauni pasākumi jaunajā KLP. Mēs atbalstām to, ka tiek paturētas eksporta reformas un ir ļoti svarīgi, ka KLP ļauj iespēju jaunajiem lauksaimniekiem uh, tad, tad, tad, piedalīties un uh, uzsvarēt uh, savu darbību. Un ir jāņem vērā krīzes apstākļi, bet ir jāņem vērā arī tas, ka uh, pasākumu tirgus trūkumu novēršanai ir, tiem ir jābūt ļoti uh, ātriem. Mēs uh, atbalstām to, ka ir nepieciešams uh, šie uh, divu uh, procentu ierobežojumi ka, ka, ka tika atbalstīti jaunie mm, lauksaimnieki. Mums ir eh, jeb, jeb kādiem veidiem, eh, jeb kādā veidā jācenšas iepināt jaunas asins mūsu lauksaimniecības industrijā. Mēs eh, vēlamies, lai jaunajā KLP tiktu paredzēta iespēja trenēt jaunos lauksaimniekus. Un ceturkārt, ceturkārt mm, zaļ, zaļ, zaļ, zaļinošanas pasākumu tad tiek piedāvās jauns pārējais eh, posms. Es vēlētos, lai tiktu veikta detalizētāka analīze, lai tiktu novērtēta e, ietekme uz lauksēmniekiem. Un pēc tam iespējams eh, būtu ilgāks pārējais posms, lai tiktu īstenots jaunais režīms. Mēs pilnībā e, atzīstam, e, ka ir nepieciešams uzņemties atbildību par vidi Un tomēr mēs jūtam, ka zaļināšanas eh, pasākumi radīs eh, kro, kropļos eh, tirgu. Un mēs vēlamies teikt arī to, ka ilgspējība, kas ir saistīta ar tiešajiem maksājumiem, tā, tā ir jāņem vērā ne tikai vidas aspekti, bet arī sociālā kohēzija lauku teritorijās. Mēs esam pārliecināti, ka pašreizējie pasākumi dos eh, tad, tad, eh, lielu eh, ietekmi uz konkrētu spēju globālā mērogā. Vēlos teikt arī, ka konkurētspēja un produktivitāte būs galvenie komponenti lauksaimniecībā, un mēs izmantosim iespējas izma, pabarot ļoti lielu skaitu cilvēku, kas tiek eh, paredzēts eh, izveidot jaunu eh, fondu attīstībai. Mēs zinām, ka šis finansējuma veids, tajā parasti dominē lielās industrijas, kuriem ir prasmes, lai risinātu kom kompleksus pasākums. Šis jaunais fonds ļaus vis, visa izmēra industrijām piedalīties tādā veidā var, mēs varēsim radīt augstas eh, um, pievienotās vērtības eh, um, produktus. Paldies par uzmanību. Zanim poproszę następnego mówcę, chcę. Pirms eh, es dodu vārdu nākamajam runātājam. Vēlos ko teikt attiecībā uz organizāciju. Dāmas un kungi, e, šīm debatēm ir jāpalīdz e, padomēji, komisijai un parlamentam e, viņu darbā pie KLP reformas. 7. novembrī bija debatas parlamentā par reformu. Un debatēs piedalījās deputāti. Šodien būtu labāk, ja deputāti um, noietu malā un uzklausītu, kas ir sakāms lauksaimnieku pārstāvjiem. Protams, ja mums būs kāds uh, laiks palicis pēc tam, kad visas lauksaimnieku organizācijas būs izteikušās, tad es lūkšu deputātiem arī izteikties. Bet es jūs lūdzu. Tad šoreiz dodiet priekšroku izteikties lauksaimniekiem. Tagad es dodu vārdu Lielbritānijas pārstāvim Giljam kungam. Savicka kungs, eh, komisāra Čalus kungs, priekšsēdētāja kungs, Dekastro kungs, Eiropas parlamenta deputāti. Es eh, jums eh, pasakos eh, par to, ka jūs man šodien ielūdzāt uz šo konferenci un ka es varu runāt 47 lauksainicības uzņēmumu vārdā, kurus mēs pārstāvam visā Anglijā un Velsā. Pirmkārt, es vēlos pastiprināt vēstījumu, par kuru, kuru jau mēs esam pauduši. Četri galvenie principi. Pirmkārt, vienkāršība. Mums ir nepieciešama vienkārša atbalsta sistēma mūsu lauksaimniekiem ne tikai, kas būtu vienkāršāk ne tikai uh, eh, lauksainiekiem, bet arī valdības aģentūrām uh, īstenojot uh, eh, tieš, tiešo maksājumu schēmu. Pēdējo gadu laikā Anglijā ar to ir bijušas problēmas. Kopīga lauksaimniecības politika ir ļoti svarīga visā Eiropā. Mums ir nepieciešams ieviest lauksaimniecības politiku, kas koncentrētos uz tirgu, lai panātu konkrētspējīgu ražošanu Un ražošanai, industrija ir jāvies ražošana. Mēs e, esam daudz dziedājuši par pārtikas drošumu, par e, vispasaules pieprasījumu pēc pārtikas. E, Lielbritānijā kāds zinātnieks ir teicis, ka pārtikas ražošanai būs jāpieaug par 7% līdz 2015. gadam, ja mēs vēlamies pavarot 8 miljārdus cilvēku līdz 50. gadam. Un tas nozīmē, ka būs jāražo daudz vairāk eh, pārtikas un ietekmēs vidi ir jābūt ma mazākai. Mēs eh, ticām inovācijām, mēs ticam modernām eh, lauksainicības tehnikām un enerģijas efektivitātei. Nacionālā lauksainieku apvienība pilnībā atbalsta ref reformu, lai nodalītu maksājumus no ražošanas. Mēs atb atbalstām arī šo veselības pārbaudi, uh, lai lauksaimniecība vairāk koncentrētos uz tirgu. Un mūsuprāt, šis komisijas priekšlikums tomēr ir, ir pārāk sarežģīts. Mūsuprāt, viņi iet ne, nepareizā virzienā, tā ir iespēja, kas ir pazaudēta. Jo mums ir um, jāpanāk uh, tāda ražošana, kas ir koncentrētāka attiecībā uz ekoloģizācijas pasākumiem. Uh, mūs esam ļoti satraukšies, jo mūsuprāt, Eh, tur ir iespēja rasties eh, lielai birokrātijai un līdz ar to lielām izmaksām. Un es domāju, ka mēs eh, varam, tas, tas var arī paaugstināt pārtiks cenas. Esam iepazinusies ar uh, ietekmes novērtējumu, ka izmaksas uh, strauji pieaugs arī uh, putnkopības sektorā. Eh, lauksaimnieku savienība nav pret eh, vidē draudzīgu lauksaimniecības praksi, bet mūsuprāt ir, ir, ir svarīga eh, kvalitāte. 75% no Lielbritānijas lauksaimniekiem ir iesaistījušies vidi aizsargojošās schēmās. Kopš 97. gada. But we passionately believe environmental... Ir samazinājusies apsētā platība. Un ir, būs šajā sakarā jāizmanto otrais, nevis pirmais pīlārs. Um, ehm, Midlands uh, reģionā Anglijā tad ir eh, ģimene, kura ir iesaistīties brīvprātīgā uh, schēmā, uh, viņi ir nodevuši atmetā 2% no savas zemes pēdējo divu gadu laikā. Viņi ir Eh, par 40% pagāju, eh, paaugstinājuši eh, lauksaimniecībā apstrādājamo zemi. Quantity. Zemes ražīgumu. Un pašā, pastāv liels bažas par to, vai Lielbritānijas un Velsas lauksaimnieki varēs izmantot šīs brīvprātīgās schēmas. Un es vēlētos uzdot jautājumu komisāram. Uh, tad lūgt, lai viņš nes kādas garantijas šiem lauksaimiem, ka tad, ja viņi atjaunos savu uh, brīvprātīgo iesaistīšanos schēmās, ka viņi netiks sodīti, eh, ja tiks ieviesta šī tā ekoloģiskā mm, atmata, mm, sakojot um, eh, šīm te debatēm. Esam arī ļoti satraukšies par griestiem, par griestu principu. Tas rada daudz birokrātijas, jo sevišķi saistībā ar, ar, ar to, ka tiks, būs vajadzīgi daudz dokumenti. Uh, Velsiešiem būs nepieciešams eh, lielāks eh, eh, pārējais periods, lai nonāktu pie jaunās maksājuma sistēmas. Attiecībā uz cukura audzētājiem cukura mm, ražošanas pārtraukšana. Single... Kura kvotu atcelšana līdz 2015. gadam ir pārāk strauja. Un ir svarīgi, lai Nacionālā apvienība rīkotos, um, tad runātu uh, Lielbritānijas cukuraudzētāju vārdā. Es tāpēc vēlējos vēlreiz pastiprināt šo te uh, vēstījumu. Tātad uh, vienkāršība, mums ir jākoncentrējās uz tirgu un uz ražošanu. Un man ir bail, ka tad, ja šī priekšlikuma, ja sevišķi zaļās iniciatīvas tiks īstenots, tad es baidos, ka Eiropas zemnieki nekad vairs nebūs konkrētspējīgi visā pasaulē. Tāpēc lūdzu, meklēsim uh, risinājumu, kas ir maķēts uz tirgu, kas uh, ir atbilstoši izaugsmes darba kārtībai un kas ir tad, tad nozīmīgs uh, Eiropas um, ekonomikā nākamajos gados. Paldies! Dziękuję bardzo, bardzo proszę przedstawiciela. Paldies! Nākamais runātājs - bioloģisko ražotāju organizācijas pārstāvi Kalinkas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu atsaukties uz komentāriem, kurus jūs izteicāt pēc tam, kad bija uzstājies kolēģis no Via Campesina. Gribētu jums atgādināt, protams, mēs varam katrs organizēt savas debatas par kopēju lauksaimniecības politiku, bet jūs šeit esat mājastāvs, jūs pārstāvat Eiropas Savienības polijas prezidentūru. Arī mēs esam dziļi vīlušies tajā, ka jūs organizējat tādu kā ģimenes sajietu, kurā piedalās vecās labās lobbyistu organizācijas, kas lielākoties pārstāv mm, ražotājus un izplatītājus. Jūs neizplatījāt, neiz, neuzaicinājāt plašāku dalībnieku loku. Mēs e, skatāmies, ka runātāju sarakstā tikai trīs runātāji šobrīd pārstāv plašāku pilsonisko sabiedrību. Visi pārējie pārstāvu Kopa un Kožeka. Protams, mēs visi esam viensprāts, ka zemnieki ir uh, eh, kopējās lauksaimniecības politikas centrā, es arī viņus pārstāvu. Es uh, zinu, ka kopa raž, šeit pārstāv īpašu viedokli, taču uh, kopējā lauksaimniecības uh, politika tiek finansēta no nodokļu maksātāju naudas, un tādēļ plašākai sabiedrībai tā ir interesanti, tā ir jādara, jāveido tāda, lai <clears throat> budžets būtu pieņemams visai sabiedrībai. Ir citas dažādas iesaistītās puses, attīstības grupas un tam līdzīgi. Kur ir tās? Uh, vīdes aizsardzības grupas, uh, bišaudzētāji, apikultori, tie nav šeit pārstāvēti, un uh, mani tas abēdina. Šajās debatēs mēs cits ar citu konkurējam, un man ir tāds iespējas, ka mēs atkal esam ieslīguši vecajās debatēs. Tik ilgi, cik zemniekiem tiks sniegts atbalsts, viņi nebūs patiesi konkurenti pasaules tirgu. Mums jābūt godīgiem un jāsaka labi. Šobrīd eh, zemnieki joprojām tiek atbalstīti, jo savādāk viņiem nāktos eh, ciest badu pašiem. Eh, es domāju, ka to neviens negrib. Šai kopējai Eiropas politikai ir jāpastāv, tas patur darba vietas laukos. Un, ja mēs vēlamies, lai būtu šīs darba vietas, tad mēs nedrīkstam spiest cenas uz zemi, uz leju, lai būtu konkurētspējīga pasaules līmenī. Eiropai lielākā uzmanība jāpievērš tiem produktiem, kurus mēs varam ražot vislabāk, viskvalitatīvāk. Ir nepieciešams diferenciētais tirgus. <clears throat> Mums, protams, ir jāsatrauc par cenām, vai mēs varam apgādāt mūsu tirgu, vai varam dot saviem ražotājiem taisnīgu samaksu par šiem pakalpojumiem, ko viņi dod, un vai mēs varam ieviest labākus vidas standartus. Bioloģiskās lauksaimniecības pārstāvi pēdējos 30 gadus, un varbūt pat ilgāk, ir demonstrējuši savu vēlmi ieviest augstākus vidas standartus Mm, protams, ka viņi par to prasa arī lielāku samaksu par šīm precēm. Par ražīgumu, protams, ir ļoti svarīgi saglabāt lauksamniecības ražīgumu. Kopējā lauksamniecības politika ir veidot tā, lai lauksaimniecības sektors attīstītos nākotnē. Taču šobrīd ir nepieciešams pārmaiņas, jo ražošana ir lielā mērā atkarīga no importētas dzīvnieku pārtikas, no mēslojuma, no pesticīdiem, energoresursi un fosilais kurināmais un fosfors būs aizvien grūtāk iegūstam nākotnē, jo to krājumi izsīkst. Mums ir jā pievēršas citām metodēm, tā lai dot iespējas mūsu zemniekiem ražot pārtiku arī nākotnē. Mums ir nepieciešams visaptverošas fermu zemnieku saimniecības sistēmas, kas, ražo, resu, kas lieto resursus efektīvāk. Nu, un, protams, ir nepieciešams pāraudzīt visu pārtikas produktu ķēdi, lai izmantotu funkcionālo uh, Mm, bioloģisko daudzveidību, apkarot kaitēkļus šīs ķēdes ietvaros. Mēs uzskatām, ka pirmajā līmenī ir jāceļ ilgtspējas līmenis, bet otram, līmenim, otram pilāram arī jābūt ļoti spēcīgam. Tam jābūt tādam, lai mēs bruģētu ceļu uz ilgtspējīgu apgādi ar pārtiku, uz pārtiks drošības jautājumu atrisināšanu. Uh, Natūra 2000, uh, bioloģiskā lauksēmniecība, manuprāt, ir jānosaka kā obligātie pasākumi un darbības virzieni visām dalību valstīm, un tām ir, tie ir, ir jā, jābūt iekļautiem otrajā pīlārā. Es domāju, katrai dalību valstī arī jāizvērtē, kā tiek ieviestas lauka attīstības programmas. Paldies par uzmanību. Paldies! Vēl kāds īsts komentārs? Man bija vajadzīgas divas nedēļas, lai pāris dučiem zemnieku organizāciju Polijā paskaidrotu, ka katrs zemnieks nevarēs piedalīties šajās debatēs. Taču es solu, ka pēc 20 gadiem kad būs nākamā polijas prezidentūra un mēs organizēsim līdzīgas debats Eiropas parlamentā. Tad Eiropas parlamentā būs tik liela zāle, kurās varēs sasēsties vairāki tūkstoši zemnieku, tad mēs uzaicināsim katras zemnieku organizācijas pārstāvu. Paldies! Tagad došu vārdu kopas ģenerāla sekretariāta pārstāvim. Savicka kungs. Komisāra kungs, dāmas un kungi, iespējams jūs nebūsiet pārsteigti, ka es piekrītu abiem sēdes vadītājiem, uh, Savicka kungam, De Castro kungam, Sonlaidner kungam, Brunī kungam. Uh, es domāju, ka es vairāk runāšu par procedurāliem jautājumiem KLP kontekstā un par debatēm šodien. Piekrītu kolēģei, kolēģis kundzei, kas runāja par veco organizāciju, Kopa Kožeka. Šī organizācija ir veca, tā ir 53 gadu uh, Es esmu daudz jaunāks, man tikai 50 gadu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu diskriminēt šo organizāciju Kopa Kožeka tādēļ, ka tā ir vecāka nekā dažas citas organizācijas, kas pārstāvētu šajā zālē. Gribētu norādīt, ka Kopa un Kožeka atbalsta koplēmumu procedūras ieviešanu kopīgā lauksaimniecības politikas jomā. Pilnībā piekrītam komisijai un komisāram Čološam kas pareizi norādīja uz trim dimensijām kopējā lauksaimniecības politikā nākotnē, proti pārtiks apgāde, ilgtspēja un teritoriālā attīstība, līdzsvarota teritoriālā attīstība. Mēs pilnīgi atbalstam šos pamatvirziens. Esam priecīgi, ka vecie kopa un kožeka argumenti ir ņemti vērā. Kas tagad būs jauns, savādāks nekā agrāk? Eiropas pārtikas ķēdei ir jādarbojas daudz labāk, un mums tas ir jānodrošina, lai tā darbotos daudz labāk nekā līdz šim. Atšķirībā no dažiem citiem runātājiem šodien es uzskatu, ka mums ir īpaši svarīgi būt konkurētspējīgiem iekšējā tirgu. Ir jāpārliecina savi pilsoņi par to pievienoto vērtību, ko rada Eiropas zemnieki. Kā gan citādi, mēs varētu piedāvāt un saņemt kompensāciju un atmaksu Eiropas zemniekiem par ražotajiem produktiem, neatkarīgi no tā, cik specifiski ir šie produkti. Šī te izpratne ir jāveido, izpētot arī pilsoņu gaidus un vēlmes, ko tieši viņi vēlas. Mēs, kā Kopa Kožeka un es kā ģenerālsekretārs šajā organizācijā, uh, aicinām visas ieinteresētās un iesaistītās puses ķēdes eh, visos posmos, proti pārtiks produktu rāžotājus, izplatītājs, arī Šoplina kungu, kas šeit pārstāvēja viekampesīnu. Visus kooperatīvus, varumtirgotājus, Eiropas iestādes aktīvi iesaistīties debatēs, lai mēs izstrādātu tādu reformas projektu, kas padarītu lauksaimniecību par svarīgāku sektoru Eiropā. Kopa un Kožeka ir gatava sadarboties ar visām citām iesaistītām pusēm un iestādēm. Mēs uzskatām, ka galvenais mērķis ir tāds, ka 13 miljoniem zemnieku un viņu ģimenēm būtu jāspēj ekonomiski pietiekami labklājīgi dzīvot Eiropas laukos. Tas neizslēdz citus mērķus, kurus arī varētu sasniegt. Taču šis, mūsuprāt, ir vissvarīgākais no visiem mērķiem. Es personiski esmu dziļi pārliecināts, ka tam piekritīs arī Eiropas iestādes. Zemnieki un viņu ģimenes ir KLP centrs. Neatkarīgi no tā, vai mums liekas, ka viņi var piepildīt kaut kādus vēl papildus mērķus vai nē īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Krauzes kundze, Latvijas zemnieku organizācijas pārstāv. Eh, Savicka kungs, eh, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs un deputāti, paldies par iespēju uzstāties. Es šeit pārstāvu šodien Latvijas lauksaimnieku organizācijas, bet noklausoties, ko teica bioloģisko lauksaimnieku pārstāvi, es tomēr gribētu teikt, ka es arī pārstāvu tās organizācijas, kuras viņi minēja, ka te nav. Es esmu biškopības biedrības vadītājs, un šajā sakarā es arī gribētu pateikties gan padomē, gan parlamentām par to, kas ir izdarīts biškopu labā, par, par pēdējā laika aktivitātēm arī attiecībā uz GMO Un, un es domāju, ka tā, tā nav. Mēs šeit pārstāvam visu lauksaimniecību. Bet eh, Latvijas eh, lauksaimnieku organizācija eh, Lielā sāpe, protams, ir tiešie maksājumi. Un, kā jūs ziniet, Latvija ir šī tiešo maksājumu saņēmēja saraksts pašā pakaļgalā. Tātad Latvijai vismazākie šie tiešie maksājumi. Un mūsu lauksaimnieki uzskata, ka faktiski Eiropas komisijas esošais priekšlikums uh, nenodrošina taisnīgu un godīgu maksājumu atbalstu visiem lauksaimniekiem, ka tas negatīvi ietekmēs atsevišķu dalību valstu Latviju, citu Baltijas valstu, arī, arī Portugāles, arī, arī Slovākijas, kur ir maz maksājumu lauksaimnieku konkurētspēju. Un vēl jau vairāk mēs domājam, ka uh, faktiski šī, šis te pēdējais mm, dokuments neatbilst arī iepriekš teiktajam, jo uh, 2008. gadā Eiropa padomē tika nolēmts uh, 2000. 10. gada 18. novembrī pat komisija nāca ar paziņojumu, ka uh, atbalstam visām dalību valstīm un lauksaimniekiem būtu jābūt taisnīgam un līdzsvarotam, uh, kad ir jāpārskat veids, kā, kā tiek dalīt šie tiešie maksājumi. Un mēs uzskatām, ka taisni uh, šis veids, kā tiek dalīti, viņš jau balstās uz veciem principiem. Viņš balstās uz vēsturiskiem skaitļiem, un viņi, viņi ir jābalst uz pavisam jauniem, jauniem principiem, uz objektīviem reālo situāciju raksturojošiem kritērijiem, eh, tādiem kā eh, lauksemniecība izmantojamā zeme, IKP, eh, darbspēka izmaksas, lauksemniecības tehnikas izmaksas, amortizācija. Un, un nav pieņemams tas, ka tomēr tos vēsturiskos un novecojušos rādītājs mēs pa pamatu izmantojam. Jo kāpēc gan tad, ja neizmantotu mēs šos rādītājs, trīs Baltijas valsts būtu tik zemi? zemi. Eh, es arī gribētu eh, minēt, ka daudzi, daudzi mēģina argumentēt, ka eh, mūsu valstīs jā, izmaksas ir ļoti zemas. Nu, te tad ir vienkārši jāpaskatās un jāparēķina. Tā, tā nebūtu nav. Ir atsevišķas izmaksas posteņi, kas ir lētāki kā citās valstīs, bet uh, tas, kad ka var teikt, ka mūsu maksājumi varētu atšķirties vairākas reizes, tam nav nekāda pamata. Uh, jo saskaņā statistikas datiem eh, pavisam cita situācija ir. Un eh, tas, ko mūsu organizācijas eh, lauksaimnieki arī mm, uzskata un domā, kad ir jābūt šai apakšējai robežai, kas ir 80% no vidējā Eiropas Savienība, un zemāk iet nevar, jo pretējā gadījumā mēs tomēr esam vienotā tirgu mēs neesam nodalīti. Ja? Un, un, un ja izmaksas mums ir ļoti līdzīgas, tad, tad e, šādi te atšķirības maksājumos uh, kropļo konkurenci. Un, un, un e, mēs, sākot ar jau 13. gadu, vairs nevarēsim piemaksāt papildus valsts tiešos maksājumus, un ar argumentu, ka ja šāds maksājums maksā, tad tā ir konkurences kropļošana. Nu, tad kur ir tā loģika, ja mazi maksājumi uh, tas ir viss kārtībā, tātad tāds drīkst maksāt, bet, bet piemaksājot jūs uzreiz kropļosiet konkurenci. Nu, mēs šeit eh, saskatām, ka tā nedrīkstētu būt. Un eh, noslēgumā par jauniem lauksaimniekiem. Es uzskatu, ka eh, jaunie lauksaimnieki jāatbalsta visādā veidā. Un šim vajadzētu būt obligātam pasākumam visā, visā, visās programmās, jo pretējā gadījumā mēs runājam, ka ir liela nepieciešamība iesaistīt jaunas lauksaimnieks lauksaimniecībā, bet, diemžēl, tas nenotiek, un mēs arī kā obligāti to visās programmās neuzliekām. Paldies! Paldies! Somijas pārstāvis Lemakungs. herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja. Paldies, Savitska kungs, komitejas priekšsēdētāja komisāra kungs. Es vādu Somijas lauksaimniecības pārstāvjus. Sākumā vēlos pateikties visiem tiem, kuri ir snieguši savu devumu, lai sarīkot šo konferenci. Šobrīd ir īstais mirklis, lai diskutētu par kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni. Komisijas priekšlikumi par turpmāko lauksaimniecības nākotni satur daudzus pozitīvus un atbalstāmus aspektus. Somijas lauksaimnieki ļoti atbalsta komisijas mērķus, lai saglabātu aktīvu pārtikas produktu apgādu visos Eiropas Savienības reģionos. Un priekšnoteikumi daudzpusīgā lauksainiecības nozarē, pamatojoties uz ģimeņu uzņēmumiem, ir jāpatur visā Eiropas Savienībā, jo tā mēs tikai realizēsim kopīgo lauksainiecības politiku. Komisijas mērķi, lai nostabilizētu pārtiks ķēdes dalībniekus arī ir atbalstām. Tāpat atbalstam komisijas priešlikumus par robežu noteikšanu saistībā ar ražošanu. Tiem ir būtiska loma Somijā, kur lauksainicības ražošanas izmaksas ir ārkārtīgi augstas. Diemžēl komisijas priekšlikumos ir vēl aspekti, kas ir jāuzlabo. Mums vēl ir plašs darba lauks gan padomē, gan parlamentā priekšā, un tādas diskusijas kā šodien mums ir nepieciešams daudz vairāk. Jūsu priekšlikumos komisija nepievērš pietiekamu uzmanību lauksainiecības ražošanas eh, peļņas aspektam un lauksainiecības ieņ... lauksaimnieku ienākumu nodrošināšanai, kā arī konkurētspējai un veids, kādā komisijā iesaka īstenot ekoloģizāciju, nav piemērots Somijas lauksaimniekiem. Somijā lauksaimnieki ir apņēmušies īstenot vīdes aizsardzību, pamatojoties uz brīvprātīgumu principu, izmantojot dažādas lauksainiecības ekoloģiskās programmas un komisijas ieteiktie ekoloģizācijas pasākumi tikai paaugstinātu biokrotisko noslogojumu, kā arī izmaksas lauksainiecībā. Var konstatēt arī to, ka komisijas priešlikums pār triju augu audzēšana ir ārkārtīgi grūti Somijas ziemeļos. Tas ir saistīts ar klimata apstākļiem. Un runāt par ekoloģiskajām prioritātēm, tas tāds šaubīgs pasākums, tas ir pretrunā izaugsmas nepieciešamībai visas pasaules lauksainicības nozarē, un ekoloģisko prioritāšu definīcija arī nav skaidra. Man ir jautājums Džečolā kungam. Ja Somijas lauksaimnieku vārdā. Kuras jomas ir tās, kas varētu tikt pieskaitītas ekoloģiskajām prioritātēm, un kā mēs varam būt pārliecināti, ka tās neradīs papildu birokrātisko noslogojumu. Mūsu lauksainieka apvienība vēlas atgādināt arī to, ka galīgais komisijas priešlikumu realizēt, realizējums ir atkarīgs arī no nākotnes plāniem Eiropas saimnības saistībā ar finansēm. Šobrīd mums ir jānovērto šis komisijas priekšlikums saturs, nezinot, kādi būs pieejamie finanšu līdzekļi nākotnē. Mums arī nākotnē ir nepieciešama spēcīga lausainicības politika, kuras finansējums atbilstu vismaz šodienas vērtībai. Paldies, priekšsēdētāji! Dziękuję bardzo i prošu o zabranie głosu przedstawić. Paldies! Aicināšu Spānijas pārstāvu lūdzu. Gracias, presidente Pedro Narro, en nombre de la Organización Agraria Española ASAJ. Pedro Narro pārstāvu Spānijas lauksaimnieku organizāciju, kur ir 200 tūkstoši dalībnieku. Uh, un ļoti pateicos par šo demokrātisko konferenci. Parasti piedalos kā novērotājs šajā fórumā, bet šodien man ir dot iespēju arī izteikties. Salīdzinājumā ar pārējiem, kuri uzskata sevi par, sevi par neiztrūkstošiem, es vēlos izmantot šo situāciju un vērsties pie visiem, īpaši pie komisāra kunga. Komisāra kungs, jūsu priešlikums satur daudz pozitīvus elementus, neatkarīgi no tā, ko teica pārējie. Uh, arī runājot par kokvilnes uh, sektora un lauku attīstību. Šī pozitīva atvērtība ir saistība arī attiecīgiem maksājumiem, ir jauns prioritāri, prioritāri pasākumi jauniem lauksaimniekiem, un, manuprāt, ir pienācis uh, mirklis viss šīs tiesības arī piešķirt, un tas ir ļoti pozitīvi vērtējums. Taču jūsu priekšlikumā arī ir daudz trūkumi, kas rada bažas, un šīs lietas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Īpaši, kas attiecas uz pamatmaksājumu. Tādā valstī kā manā ir ļoti liels atšķirības, to jūs zinat, un esat to dzirdējuši simtiem reižu. Pārējais posms jaunajiem maksājumiem nenotiek 2009. gadā. Tā, šim posmam jāturpinās līdz pat 21. gadam vismaz Un sākotnējām summām jau nevajadzētu būt tik lielām, iespējams, ka jānodrošina tikai 20% apjoms. Šeit ir jākonkretizē lietas, jo pašlaik eh, nozarē notiek dažādas spekulācijas, mēs vēl nemaz negaidām reformas īstenošanu. Spānijā un Itālijā ir ļoti daudz teritorija, ar kurām nav skaidrs, kas ar tām notiks un komisāri, vai jūs vēlties, lai ganības turpmāk tiek apsaimniekotas? Komisija ir noteikusi arī zināmas e, normas, kā tiek pārnestas tiesības, piemēram, šādas teritorijas varētu izīrēt, iznomāt vai arī nodot mantojumā. Taču tas viss netiek aplūkots, piemēram, mantošana vai apvienošana ar citādu veidu teritorijām. Uh, cenšos arī saprast aktīvā lauksaimnieka jēdzienu, taču kaut kā to nesaprotu. Manuprāt, lauksaimnieki tiek pozitīvi diskriminēti, kuri saņem mazāku summu par 500 tūkstošiem eiro. Šie lauksaimnieki tiek klasificēti kā aktīvie lauksaimnieki kaut kāda iemesla dēļ, bet kāpēc, nu, to es nezinu, neatkarīgi no maksājumiem. Uh, vai arī nē, nu es nesaprotu šo situāciju. Priekšdētā kungs, es, man radies tāds iespējas, ka jūs cenšaties vienkāršot, taču jūs koncentrēties tikai uz konkrētām lauksaimnieku grupām. Taču tie visi taču ir profesionālie lauksaimnieki un daudzi no, daudziem no viņiem ad, tiks uzlikts daudz lielāks birokrātiskais sloks. Visu laiku tiek pieminēta ekoloģizācija, kas tiek uzskatīta ar, par galveno mērķi KLP. Daudz tam tic, taču es nē, es zinu, ka tas ir svarīgi, lai prezentētu kopējo lauksaimniecības politiku, taču šajā fórumā vai arī ministru padomē. Es nesaprotu, kādēļ tas ir iekļauts pirmajā pīlārā, tam vajadzētu atrasties otrajā pīlārā, lai tas būtu saskaņots ar vides programmām un nosacījumiem. Uh, organiskai lauksaimniecībai jāpiedzīvo tādu pat attieksmi kā citām ilgspējīgām ražošanas jomām. Un noslēgumā vēros teikt to, ka jaunie lauksaimnieki un jūsu sniegtais signāls attiecībā uz tiem ir pozitīvs, taču ar to nepietiek. Jaunie lauksaimnieki pieprasa ne tikai konkrēts pasākums, bet arī izmaiņas pārtikas uh, apgādes ķēdē. Ir jāizmaina uh, kompetences jomas. Protams, ir jau arī Almuņas kungs un citi kolēģi, jūs nesat vienīgais šajā jomā, taču ir nepieciešams pamata izmaiņas, lai cenas tiktu sasaistīts kaut kādā veidā arī ar izmaksām, lai tiktu nodrošināta efektīva ražošana. Daudzi jūsu priekšlikumi saistībā uz riska pārvaldību, tirgus pārvaldību. Uh, tie vienkārši tiks nogrūst malā, un tas man da, rada liels bažas, jo tas ietekmēs jaunos lauksainieks. Paldies! Čalā, estoņskih rolnikov izpūģi. Tagad eh, vārds teikt dots Igaunijas pārstāvīm. Paldies, kā Igaunijas eh, lauksaimnieku organizācijas pārstāvis arī vēlos runāt eh, par konkurētspēju vai arī par negodīgiem konkurences apstākļiem, kādi mūsuprāt izriet no komisijas priekšlikuma. Igaunija līdzīgi citām Baltijas valstīm nevar eh, pievienoties pašreizējai mm, priekšlikumam par mm, priekšlikumam par tiešiem maksājumiem. Ātrums nav pietiekams tas e, nesniedz labus konkurences apstākļus nākamajam budžeta plānošanas posmam. Tā kā mēs pievienojamies Eiropas Savienībai 2004. gadā, mums būtu pārējais uh, posms, kurš ilgtu veselu paudzi, un tas uh, nepalīdzētu mūsu lauksaimnieku ilgspējībai. Un uh, pārtiks uh, krājuma veidošanai, ņemot vērā arī to, ka cilvēki tad, pārvācas no laukiem uz pilsētām un arī no mūsu valsts uz ārzemēm, kā jau teica mūsu latviešu kolēģis. Mēs uh, um, strādājam eh, vienotā tirgu, mums ir tie paši mērķi un tās pašas prasības. Uh, mūsu eh, produkcija nav lētāka par Eiropas Savienības vidējo līmeni, un tāpēc mēs vēl, vēlētos, eh, lai eh, vidējais tiešo maksājumu līmenis būtu 90% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Nākamajā budžeta plānošanas posmā mēs vēlētos, lai Eiropas institūcijas izmantot iespēju. Un KLP reformas ietveros tātad novērstu šos konkurences kroplējušos pasākums. Un tad uh, mēs varētu saprast, ka mēs eh, neesam šobrīd eh, iestāšanās sarunu posmā, bet mēs esam Eiropas Savienības pilnvērtīgi locekļi. Mums ir tādas pašas tiesības kā pārējām dalībvalstīm. Paldies! Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu przy... Paldies! Tagad eh, vārds Vodeshovas Serafina kungam. Ministra kungs, eh, komisāra kungs, dāmas un kungi, reforma, par kuru mēs šobrīd runājam, ir ārkārtīgi svarīga polijas zemniekiem. Ir vairāki polijas eh, eh, pārstāvi šajā zālē, bet un tas, ko viņi saka, ir saskaņā ar balsīm no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jaunās dalībvalstis pievērš uzmanībām, kas ir pamatā Eiropas integrācijā polijai Tā mēs cenšamies pārliecināt polijas eh, eh, pilsoņus eh, pieņemt polijas pievienošos Eiropas Savienībai. Ministra kungs, jūs. Tad, tad esat viens no tiem, kas mums ir daudz ir solījuši. Mēs vienmēr domājam, ka pārējais posms ilgs līdz 2013. gadam, bet tas, ko ierosina komisija tagad, ir pagarināt šo pārējais posmu, un tas ir nepieņemami attiecībā uz ierosinātajiem um, noteikumiem uh, ražošanas diversifikācija un maks, ar maksājumu diversifikācijas palīdzību, tas ir uh, jūsu reformas pamats, komisārkungs. Mēs uzskatām, ka ražošana Francijā, Baltijas valstīs un Polijā ir līdzīga attiecībā uz izmaksām un uz, no, un uz uh, apstākļiem, kāda ir ražošanai. Un tāpēc Eiropas komisijai vajadzētu Eh, izstrādāt godīgu eh, platformu vien, vienlīdzīgas noteikums. Mani kolēģi no Polijas un citām dalībvalstīm, kuri pārstāv tā eh, sauktās joprojām jaunās 12 dalībās, tad dažkārt mēs uh, kļūstam it kā vienlīdzīgāk, bet uh, mums ir nepieciešami godīgi noteikumi. Mūsu izmaksas ir tādas pašas. Uh, Un tāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme. Jo tikai pateicoties eh, tam eh, postsociālismu valsts varēs eh, uzlabot savu lauksaimniecību un kļūt konkrētspējīgs. Un mēs domājam, ka septiņi gadi būtu uh, pietiekami, bet jūs mums ierosināt pārējais posmu, kas būtu ilgāks. Mēs nevēlamies, lai kāds um, Eh, atņemtu eh, naudu eh, franču vai vācu lauksaimniekiem. Mēs, mēs vēlamies vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgas maksājumus dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Mēs nevēlamies nevienu saredīt vienu pret otru. Mēs nevēlamies, tad, tad, lai būtu runa par um, tātad um, konkurence tikai tāpēc, ka esam igauņi vai, vai franču lauksamnieki, bet mūsuprāt šis 7% ekolo, ekoloģizācijas eh, princips ir, ir domāts, lai novērstu uzmanību no citiem svarīgiem debatas elementiem. Jo lauksaimnieku organizācijas uh, saka vienu to pašu lietu, ka tā ir ka, tas kaut kāds pārpratums, un tas novērš mūsu uzmanību no uh, debatas galvenās uh, daļas, kas uh, ir pieejamie līdzekļi uh, KLP. un es jūtos atbildīgs polijas zemnieku priekšā. Polijas lauku priekšā, jo es biju viens no tiem, kuri centās pārliecināt polijas eh, zemniekus, ka eh, viņiem būs izdevīgi būt par Eiropas eh, Savienības pilsoņiem. Bet mēs joprojām jūtaties, jūtamies tā, kā būtu otrās šķiras Eiropas Savienības pilsoņi. Un cits jautājums ir ģenētiski modificēta pārtika. Mūsu ministrs eh, tad ir uzsvērts, ka šī jau ir visa Eiropas Savienības, nevis vienas valsts problēma. Mums tas ir jāapzinās. Un tad ir problēma par uh, lauksaimnieku kooperatīviem. Vairāk nekā simts kooperatīvi ir manas organizācijas uh, locekļi. Mēs uh, dodam darbu vairāk nekā 50 tūkstošiem darbinieku kas tad, tad palīdz lauksaimniekiem. Mēs ražojam daudz. Polijā ir cilvēki, kuri cenšas Eh, tad, tad eh, izstāties eh, no kooperatīviem. Un mums ir nepieciešams komisijas atbalsts, lai pārliecinātu polijas iestādes, ka kooperatīva ir pozitīva tirgus iezīme, ka tie samazina cenas un palīdz labāk organizēt tirgu. Un kooperatīvi ir eh, viens no mm, mehānismiem, eh, kas eh, dod labumu. Saviska kungs mūs atbalsts, atbalsts, bet ar viņa atbalstu nepietiek, un tāpēc es vēlētos teikt, ka šis reformas projekts ir jāmaina, un mēs gaidām jauns priekšlikums. Paldies! Austrijas delegāts. Liels paldies Savicka kungam komitejas priekšsēdētājiem, Dekastro kungam, komisāru kungam. Paldies par iespēju šeit īsi izteikties. Kā pārstāvim esmu Gerfrīds Kubers un pārstāvu Austrijas lauksaimniecības kameru. Tātad pārstāv visu lauksainieku intereses Austrijā. Pateicos arī komisijas priešlikumu prezentācijai, kas satur plašu klāstu dažādu aspektu, kurus visus, protams, nevar uzskaitīt. Vienmēr jau runājam pārāk īsi par pozitīvo, taču runāšu īsi. Sākumā vispārīgs dabas komentārs, tāpat kā pārējie runātāja, vēlos norādīt uz paralēlējām budžeta sarunām par daudzgadu finanšu plānu un runājot par to, kas tiešām tiks noteikts lauksainiecībā saistībā ar saistībām, izmaksām, tas viss ir jāsasaist ar to, kas būs noteikts daudzgad finanšu plānā kopīgai lauksaimniecības politikai. Runājot par ekoloģizāciju vai vidē draudzīgāku lauksaimniecību, Austrija uzskata, ka zināmi pakalpojumi, kas jau tiek sniegti, iespējams, uz brīvprātīguma principa, tie ir jāatzīst un attiecīgā veidā tie ir jāņem vērā. lai neradītu papildu izmaksas un upurus. Tika pieminēta bioloģiskā lauksaimniecība, vēlos pievienoties arī tiem runātājiem, kuriem, kuri paredz līdzvērtīgu attieksmus attiecībās bioloģisko lauksainiecību. Runāt par tiešo maksājumu sādāli, ierobežo, aprobežosies ar šo sādāli dalībvalsts iekšienā. Ir valstis, kuras izmanto vēl vēsturiskus maksājumus, un šeit tiešām ir ļoti būtiski attiecībā uz pārējais posmiem, lai dalībvalstis, lai dalībvalstīm tiktu piešķirts pietiekams elastīgums, lai varētu attiecīgi rīkoties ar, saistībā ar reģionālajām īpatnībām. Šeit reformas satur ļoti daudz neskaidrības, un tas ir jāņem vērā. Ir būtiskas ļoti skaidras definīcijas kā attiecībā uz jauno lauksaimnieku, piemēram, uh, dalībvalstīs, kur ir lauksaimnieks nodarbojas ar citām amatiem, lai šeit nerastos kaut kādas negatīvas sekas. Runāt par tirgus pārvaldību vēlos pieminēt apmēru daudzumu, piemēram, uz cukurbiešu tirgu, vīnu tirgu un par to, vai šeit tiks samazināt līdzekļi vai nē par to vēl ir jārunā. Man patika arī Kops un Kažeks pārstāvi teiktais, šeit ir dažādi interesanti aspekti un noslēgumā uzskatu, ka lauksaimniecības politika lauksaimniekiem ir izdevīga un darbojas labi tad, ja tā rada stimulus, kas ir interesanti šo uzņēmumu pārņēmējiem, un Austrijas jauniešu organizācija ir lielākā, kas ir saistīta ar lauksainiecību, un es personiski vēlētos, lai nākotnē tas tāpat tās paliktu. Un noslēgumā vēl viens punkts - KLP. Jārūpēs par to, lai netiktu kropļotu konkurētspēju Eiropas iekšējā tirgū, bet nodrošina arī savas zinām veidu aizsardzību. Un es ceru, ka šī diskusija ņems vērā arī šo aspektu, arī attiecīgi ņemot vērā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 par eh, šo debašu organizēšanu, par eh, visiem viedokļiem, kāds esam uzklausījuši. Kā mēs varam redzēt, eh, lauksaimnieki, kuri ir klātesoši, neatkarīgi no tā, vai viņi pārstāv vecās 15 dalībvalsts vai jaunās 12 dalībvalsts, viņi nav īsti apmierināti ar KLP priekšlikumu. Un tas no, nu, nozīmē, ka mums vajadzētu pārvērtēt situāciju. Liekas, ka lauksēmnieki, neraugoties uz to e, izcelsmes valsti, nav apmierināti ar reformu. Komisārkungs. Reformas e, projekta vairāk simt lapušu. Mēs tos ļoti novērtējam, tomēr mēs vēlētos tādu reformu, kas ir vienkāršāka. Varbūt e, tajā būtu vairāk desmit lapušu jo visas šīs eh, lapuses liecina par to, ka šī politika, šī reforma ir sarežģīta. To nav viegli saprast lauksaimniekiem un eh, to organizācijām. Mūsu priekšā ir liela izaicinājuma, liel, lielāka izaicinājuma, un varbūt tā vietā, lai eh, tad, vairāk runātu par dažādiem jautājumiem, mums ir tad, jāizšķirās par fondu sadali lai Eiropas lauksainicība būtu konkurētspējīgāka eh, pasaules tirgū. Un Eiropas patērētāji ar to būtu apmierināti. Mēs nepiekrītam eh, tādai KLP, kas visu aizvien vairāk sarežģīja un palielina izmaksas un nav viegli saprotama Eiropas lauksaimniekiem. Jaunā kopējā lauksaimniecības politika nesniedz tādus elementus, kas, eh, kas garantē labāku ražošanu un ražīgumu mums joprojām ir tas, kas mums bija pirms 20 gadiem. Mēs cenšamies eh, saglabāt eh, status quo lauksaimniecībā, gatavojoties jauniem eh, izaicinājumiem, bet šie izaicinājumi jau ir klātesoši. To ir viegli redzēt. Un līdz ar to tādu elementu kā ekoloģizācija, iekļaušana vai šis te 7% atmata, tas tiešām nav pieņemami šajā, šajā mm, brīdī. Un mēs neesam mm, droši par to, kāds šobrīd ir mērķis. Uh, Mēs nepiekrītam arī aktīvā lauksaimnieka definīcijai. Tas eh, ar to netiek eh, nu, īsti noteikts, kas ir aktīvā lauksaimniecība. Mēs tikai cenšamies paslēpt uh, to, kas uh, notiek lauku teritorijās. Vairāk ir runa par budžeta pārnešanu uz visām dalībvalstīm. Tas ir svarīgi nevis uh, vispārējā politika. Mērķi, kas ir um, uzstādīti šai reformai, viss tos saprot un viss tos pieņem, bet metodes, uh, lai sasniegtu šos mērķus, neliekas pieņemamas lauksaimniekiem, kuri ir šajā zālē. 30% ekoloģizācijas pasākumiem nav saprotami tiem, kuri, piemēram, ražo um, augļus, kuriem ir um, plantācijas. Jo tādā veidā viņi, viņi kļūst mazāk konkurētspējīgi pasaules tirgū, jo sevišķi. Apiņa ir ļoti svarīgs sektors Eiropā un to ražotāji līdz ar to nevarēs uh, konkurēt uh, pasaules tirgū. Komisāra kungs vēlētos, lai Eiropas komisija uh, nerakstītu aizvien vairāk lapušu un noteikumu un neieviestu jaunas kontrolas. Tā vietā es vēlētos, lai būtu vienkāršas darbības, rīcība nevis vārdi un lapusas. Tam būs nepieciešams daudz darba, lai vienkāršātu sistēmu. Mēs strādājam pie sistēmas uzlabošanas, bet, mūsuprāt, mēs ejam nepareizajā virzienā. Paldies! Un tagad vārds Itālijas lauksaimnieku konfederācijas pārstāvim. Grazie, prezidente Savinski, grazie, honorē. Paldies! Savicka kungs, Kastrā kungs, Čelas kungs. Paldies, ka man devāt iespēju šodien uzstāties Itālijas lauksaimniecību organizācijas eh, vārdā. Es eh, nepieskaršos visiem mūsu pozīcijas um, aspektiem. Es runāšu par uh, ziņojuma uh, nacionālo pamatu kur, kurš eh, sasaista eh, dažādus eh, spēlētājus Itālijā attiecībā uz KLP. Mūsu viedokli, viedoklis ir paušajā ziņojumā, bet es vēlētos pieskarties svarīgākajiem mana ziņojuma mm, jautājumiem. Mūsuprāt, KLP ir jāatbalsta inovācijas. KLP šobrīd mēs atrodamies krīzes priekšā, bet mums ir arī jānodrošina kvalitatīva Eiropas lauksaimniecība, ir jābūt, jākļūst aizvien ilgspējīgākai uh, ekoloģijas uh, ziņā, bet mēs to varam tikai sasniegt tikai tad, ja lauksaimniekiem tiek garantēti vien, uh, godīgi ienākumi. Mēs uh, uzskatām, ka uh, budžets tiešiem maksājumiem ir, jā, ir jāpārdala vienlīdzīgi, bet šie maksājumi ir jāievieš pakāpeniski. Uh, Un mūsu organizācija nav droša par lielāko uh, parametru, par svarīgāko uh, parametru budžeta uh, eh, pārdalai dalībvalstīs. Pamatām, aprēķinu pamatām ir tad jātiek uzlabotam. Tas attiec arī uz vīna uz sektoru un augļu un dārzeņu sektoriem, kur šobrīd tiek izslēgti. Uh, Un kopumā mēs uzskatām, ka mums būtu jāņem vērā arī citi parametri. Piemēram, ražo, eh, ražošanas pienotā vērtība, kā arī darba spēka izmaksas. Attiec, Tātad netiek ņemts eh, vērā um, augstais eh, lauksainicības darba spēka mm, izmaksas vidusjūras reģionā. Ir atšķirības eh, starp dažādām valstīm, gan sociālā, gan ekonomiskā ziņā, un mūsuprāt, ir jābūt skaidrai definīcijai nacionālajā līmenī ir nepieciešams eh, iedibināt Eiropas līniju, bet tajā pašā laikā arī pašām dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām pieņemt eh, šo definīciju autonomi. Attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, mūsuprāt, eh, tie būtu jāmērķē īpaši uz profesionāliem uzņēmējiem, kuri, savu, kuri lielāko daļu savu laika mm, ir velta lauksaimniecībai attiecībā uz ekoloģizāciju mēs pievienojamies šai pieejai, bet ir jāpārskata zināmi aspekti, to skaitā arī saikne ar vidi. Tam ir e, runāts, tam ir, e, tad e, ekoloģizācija ir, ir veltīts pārāk daudz līdzekļu, un ir jāievieš arī tādi pasākumi, kas būtu um, arī vēlāk jāpaplašina, ņemot vērā um, atšķirības lauksainicībā visā Eiropā. Uh, prasības ekoloģizācijai dalībvalstīm būt, tām būtu jābūt pieejamām. Mums ir nepieciešams aizsargāt augsni un arī jāpārskata jautājums par CO2 uh, uzglabāšanu vidusjūras reģionām. Mēs atbalstām uh, visus uh, svarīgo, svarīgos punktus, kurus minēja komisija attiecībā uz organizācijām, uz riska novērtējumu kā arī uz vienlīdzīgiem uh, ienākumiem. Un šie, uh, šī veida pasākumi, kas ir iekļauts priekšlikumā, mūsuprāt, uh, tie ir vēl tālāk jāveicina. Mums ir nepieciešams mārketinga iespējas, lai, lai lausnieki paši sev varētu uh, reklamēt. Un mums ir jāgarantē, ka ir pozitīva attieksme attiecībā uz apusējiem fondiem, attiecībā uz uh, ienākumu uz, uh, uh, lī, līdzsvarošanu. Ir jābūt arī zināmam elastības līmenim starp dalībvalstīm attiecībā uz vietējo attīstību. Es domāju, ka ir, uh, tur ir ieviest zināms uh, vienkāršošanas elements, bet mums ir uh, jāturpina tādā pašā veidā. Jo lauka attīstība uh, balstās uz uh, plāniem. Uh, Mums ir jāpārskata iespēja īstenot dažādas pasākums attiecībā. Tad tie ir jāskaņo ar pastāvošo sociālo un geogrāfisko realitāti. Un mums ir jābūt elastīgākām metodēm nekā mums ir tagad, lai mēs varētu rīkoties un sasniegt mērķus. Un nobeigumā vēlos teikt, ka mana organizācija vienmēr ir bijusi gatava palīdzēt virzīties um, virzienā uz mērķu sasniegšanu, jo sevišķi attiecībā uz uh, jaunu, jaunajiem um, lauksaimniekiem, ja ziņa nebūs nākotnes. Paldies, tagad došu vārdu īrijas zemnieku asociācijas pārstāvim, lūdzu. Uh, chairman, commissioner, members of the Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, deputāti. Pirmkārt, gribu pateikties par šo iespēju jūs uzrunāt par tiem jautājumiem, kas īrijai ir svarīgākie komisijas reformas priekšlikumā laika posmam pēc 2013. gada. Kopš tās dibināšanas KLP jau vairāk kārt ir reformējusi atbildot uz patērētāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem un vidē draudzīgiem pārtiks produktiem. Eiropas komisija ir pasvītrojusi trīs galvenos principus, kā KLP pēc 2013. gada. Ir jāražo pārtiks produkti, jāievieš vidas līdzsvars un nepieciešama teritoriāla kohēzija. Mēs piekrītam šiem principiem un uzskatām, ka Eiropai jāturpina savas lauksaimniecības modelis. Tas ir kā sociāls līgums starp Eiropas zemniekiem un pārējo sabiedrību, kur zemnieki apņemas ražot augstas kvalitātes pārtiks produktus, atjaunīgos energoavotus un arī dažus eh, tirgu nepārdodamus eh, pakalpojumus, tāpat tāpat arī nodrošina lauku vidi, ainavu un rūpēs par dzīvnieku labturību. Ot, no otras puses, eh, KLP eh, apņems nodrošināt ģimenei draudzīgu lauksaimniekošanas veidu iespējamību Eiropas Savienībā. Un tomēr man šķiet patreizējais priekšlikums eh, graus aktīvā lauksaimnieka iespēju normāli darboties. Tas arī mazinās īrijas lauksaimniecības kapacitāti dot savu ieguldījumu tik ļoti nepieciešamajā izējā no ekonomiskās krīzes. Domāju, ka šis priekšlikums arī neņem vērā nepieciešamību nodrošināt Eiropas līmenī pietiekamu pārtiks produktu apjomu. E, vienotais maksājums uz vienu hektāru līdz 2019. gadam ļoti satrauc īru zemniekus. Maksājumi, kas e, tiks mainīti tu īsā laikā, e, graus šo zemnieku iespējas ražot e, lauksaimniecības produktu. Šis priekšlikums pārāk vienkāršots, tas neņem vērā uh, produktīvās kapacitātes un uh, tādējādi tas nediferencē savu attieksmi pret dažādiem zemniekiem. Uh, Tas mazinās īrijas lauksamniecības potenciālu. Darba dalību valstīm ir nepieciešama elastība, ieviest tādu maksāšanas sistēmu, kas atbalsta ražošanu, kas nodrošina ilgtspējīgu lauksaimniecību. Uh, 2019. gada eh, paredzētā fiksētā likme un atsauces datums 2014. gadā radīs satricinājumu zemes tirgu un ietekmēs zemnieku lēmumus. Šis jautājums ir tūdaļ pat jārisina. Īrijai ir nepieciešams garāks pārējais posms, ilgāks nekā 2019. gads, lai varētu veikt līdzekļu pārdalīšanu. Par ekoloģizēšanu tā ieviesīs papildus piema izmaksas zemniekiem un e, ļoti sarežģīti ir arī ieviešami savstarpējās atbilstības noteikumi, tā sauktie GAEC pasākums. Jādomā, ka zemnieki var citādā veidā atbalstīt vidi, nevis ieviešot šos obligātos vidas pasākums. Uh, ir jāpiedāvā tādi scenāriji, kuros ir ņemti vērā dažādie vīdes apstākļi dalību valstīs. Īrija ir pret to, ka 30% tiešo maksājumu būtu tieši saistīta ar ekoloģizāciju. Īrija ir aktīvi piedalījusies dažādās vīdes attīstības programmās. Mēs uzskatām, ka tās ir labas programmas, tās palīdz saimniekot arī nelabvēlīgākās teritorijās, ļauj veicināt konkurēt spēju un atbalsta agro un vidas pasākums. Finansējums lauku attīstībai ir jāsniedz dalību valstīm salīdzinot to ar iepriekšējo finansējumu izmantošanu, īpaši, īpaši uzmanību pievēršot mazāk attīstītiem reģioniem. Uh, ārkārtas tirgus atbalsta mehānismi ir ļoti svarīgi, jo cenu svārstības ir lielas, tādēļ ir svarīgi šos pasākums izmantot efektīvi krīzes apstākļos, lai cenas nenokristu pārāk zem. Taču šis priekšlikums ir vēl jāuzlabo divos veidos. Ir nepieciešams papildus finansējums lauksaimniecības krīžu rezervēm, tā lai tas būtu nozīmīgs. Bez tam ir nepieciešams skaidri definēt noteikumus un priekšnoteikumus, pēc kādiem te, šīs te rezerves tiek izmantotas. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es tādējādi esmu nosaucis galvenos bažu avotus īrijas zemnieku. Eh, no īrijas zemnieku viedokļa īru zemnieki vēlas, lai KLP būtu spēcīga ar diviem pīlāriem, lai būtu kopīga politika, kas nodrošina ilgtspējīgu pārtiks produktu radīšanu. Mēs vēlamies, lai Eiropā arī turpmāk pastāvētu ģimenes veida zemnieku saimniecības. Uh, KLP jau agrāk ir pielāgojusies mainīgiem apstākļiem un var to izdarīt vēlreiz. Es domāju, ka patreizējais priekšlikums jāpadara elastīgāks, lai dalību valsts varētu kāpināt savu lauksaimniecības produkciju un lai lauksaimnieciskā darbība varētu turpināties visos reģionos. Lielas paldies! Tagad aicināšu izteikties. Lietuvas zemnieku asociācijas pārstāvis Cigas Andrēvs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Dāmas un kungi, godātie organizatori, godātie dalībnieki, es šeit pārstāvu Lietuvas lauksaimnieku kameru. Mēs tikko kā svinējam mūsu kameras 85. gada dienu. Tā tad var teikt, ka mēs esam ļoti pieredzējusi organizācija, kas ir arī kopa un kožak dalībniece. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Polijas un Latvijas un Igaunijas pārstāvji, kas runāja pirms manis. jauno lauksaimnieku pārstāvis teica, ka kopēja lauksaimniecības politikai jābūt stiprai. Es gribētu atgādināt, ka šai politikai jābūt arī taisnīgai, demokrātiskai. Un šobrīd tieši šo iezīmju tai pietrūkst. Tādēļ trīs Baltijas valstis saņem viszemākos tiešmaksājumus. Ja mēs runājam par laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam, tad tas vēl būtu izskaidrojams, jo tāda vienošanās tika panākta iestāšanās sarunās. Taču kādēļ, lai šī situācija turpinātos tādā veidā? Tādēļ, ka mēs esam okupācijā 50 gadus vai kādu citu iemeslu dēļ, varbūt tādēļ, ka kādam šķiet, ka mūsu valsts ir pārāk mazas. Patiesībā situācijai vajadzētu mainīties. Ko mēs vēlētos redzēt šajā reformā? Mūsu lauksaimnieciskie ražotāji reizēm izpilda dažādos kritērijus labāk nekā daži veco dalību valstu pārstāvi. Jautājums ir par ekoloģizēšanu. Ja tā notiks uz ražošanas apjomu samazināšanās rēķina, tad tas iespējams nebūtu vēlams. Galvenais, kas iedzīvotājiem ir vajadzīgs, ir pārtiks produkti. To ražošana ir mūsu pamatnodarbe. Ja mēs runājam par zemes atstāšanu atmatā 7% apjomā, es domāju, ka tas patiesībā būtu noziegums. Mums šī zeme ir jāapstrādā un nevis jāatstāj atmatā. Šobrīd mēs zaudējam lauksaimnieciskā apstrādājumās zemes dažādu iemeslu dēļ, piemēram, pilsētas aizvien izplešas, un ir citi iemesli. Mums ir jā notur savā pārziņā šīs lauksaimnieciski apstrādājumās zemes. Šodien esam sanākuši kopā, lai runātu par tādiem priekšnoteikumiem, kas ļautu mums stiprināt konkurētspēju. Noteikumiem, pēc kādiem darbojas zemnieki visās valstīs, ir jābūt vienlīdzīgiem. To mēs vēlētos, un es domāju, ka to vēlas arī pilnīgi visi. Lielas paldies Lietuvas pārstāvim! Nīderlandes zemnieku pārstāvis lūdzu. Meneer de voorzitter. Priekšsēdētāja kungs. Kastro Čalosa kungi. Sirsnīgi pateicos par doto iespēju šeit izteikties. Es pārstāvu Nīderlandes cukura nozari. Uh, Tāpat arī CD 30 tūkstošu Eiropas cukura ražotāju. Un šeit es nevēlos atšķirt starp dienvidiem un ziemeļiem vai austrumiem un rietumiem. Mēs pārstāvam viņus visus. Cukura nozara šobrīd grimst ar vien vairāk lielajā diskusijā par KLP pēc 2013. gada. Līdz šim vēl netika pieminēts vārds cukurreforma, bija runa par ekoloģizāciju, pirmo otro pīlāru, naudas sadali. Taču, kamēr komisijas priešlikumi mūsu nozarē ir daudz radikālāki nekā viss līdz šim dzirdētais par KLP, protams, runa ir par lauksaimniecību, bet runa ir arī par īpašu priekšlikumu cukuru nozarei, par ko līdz šim vēl neviens nerunāja. Tādēļ es tieši pārņemšu šo uzdevumu un runāšu par šo nozari. Tirgus regulācija nodrošinās jošu stabilitāti patērētājiem, rūpniecībai un arī lauksaimniekiem. Turklāt tā ir arī neitrāla attiecībā uz budžetu. Protams, pagātnē bija zināmi trūkumi Eiropas līmenī, taču tas nav sasaistāms ar tirgus regulējumu, kā pašlaik to bieži novērtē, bet gan tas ir sasaistāms ar to, ka bija pasākumi, kurus vienkārši īstenojām pārāk vēlu, jo par to mēs par šādiem trūkumiem mēs uzzinājām pārāk vēlu, un šeit komisija savu lomu izpildīja daudz vairāk, daudz labāk nekā tirgus regulācija. Eiropas lauksaimnieki un cukurbiešu audzētāji pilnībā atbalsta Eiropas parlamentu nostāju, tā kā Deskungs to ir paudis savā priekšlikumā, proti cukura re, tirgus regulācijas uh, turpinājums līdz pat 2020. gadam, un pašreizēja argumentācija, kas ir balstīta politikā, nevis racionalitātē un saprātā, kas ir bija novērojama pēdējos gados, tā nav atrodama jaunajā priekšlikumā. Paldies! Dziękuję bardzo. Proszę za... Paldies! Nākamais runātājs Karadio Priziotilolli. Uzdroviņā, greeting to you, President. Labdien, priekšsēdētāja Savicki, godātie klātesošie, esmu Korado Prico Biolī, un es šeit uzstājos ILO vārdā, kur ir viens miljons zemes pārvaldītāju kā dalībnieku. Paldies par uzaicinājumu šajā konferencē. Ir ļoti svarīgi, lai KLP reforma palīdzētu vienla, vienlaikus gan pārtiks drošumu, gan vidas drošības veidošanai, lai tā stiprinātu zemes menedžeru reputāciju, ka viņi ir ļoti noderīgi sabiedrības locekļi, ne tikai pārtiks ražotāji, bet arī biodiversitātes garanti, pār, eh, zemes un ūdens kvalitātes garanti. Uh, Reformu priekšlikumā ir ļoti daudz labu punktu, kurus mana organizācija ILO var atbalstīt. Mēs arī esam atbalstījuši iepriekšējo KLP. E, šos te veiksmes punktus nepieminēšu. Ir daži nepievilcīgi priekšlikumi, tos es pieminēšu. Pieminēšu trīs. Pirmkārt, cik ļoti sarežģīta ir daudz slāņainā struktūra pirmajā pīlārā. Uh, Komisārs Čološs to nosauc kā vienkāršu, viegli ieviešam, viegli kontrolējumu pasākumu pakotni. Vesela virkne manas organizācijas pārstāvju tam nepiekrīt. Mēs uzskatām, pīlē, pirmais pīlārs ļoti sarežģīts, tas būtiski samazina zemnieku saimniecību brīvību. Līdz divām trešdaļām tiešo maksājumu tiks sasaistīti uh, ar konkrētiem pasākumiem. Mūsu zemes pārvaldītāji cer, ka obligātā ekoloģizācija neprasīs agroalimentāro nolīgumu pārskatīšanu, lai zemnieki maksā divreiz par vidi, gan pirmajā pilārā, gan otrajā pilārī. Mēs ceram, ka ekoloģizācija uh, nebojās jau iestrādāto labo praksi dalību valstīs attiecībā uz vidus aizsardzību. Otkārt, jaunā aktīvā zemnieka definīcija. Tā varētu noderēt, ja varētu izvairīties no tādu pasākumu sponsorēšanas kā golflaukumu izveidošana. Uh, bet iespējams arī, ka tas neļaus dot atbalstu lielām zemnieku organizācijām, vidas organizācijām, ūdens pārvaldības organizācijām, kas arī menedžē un pārvalda zemi. Mums, zemes pārvaldītājiem, ir svarīgi iekļaut minimālās aktivitātes definīciju, tam piekrītam, bet 5% slieksnis ne lauksaimnieciskai darbībai ir jāsvītro, jo tas būs birokrātisks murks, ja tas tiks ies, šeit atstāts un ja tiks iesaistīti nodokļu inspektori. Mēs piekrītam tam, ka 5% agro uh, inovatīvie pasākumi būtu pārņem, pārvelkam no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Kopumā um, mums ir tāds plašāks jautājums, vai ekoloģizācijas pasākumi būs rentabli. Te jāņem vērā sociālā, ekonomiskā un vidas ilgtspēja. Vai ekoloģizācijas pasākumi dos mums papildus vidas labums, to mēs nezinām. Šis priekšlikums cels saimniekošanas izmaksas, jo vajadzēs uh, rūpēties par vidu vairāk. Tāpat arī tas cels tirgus cenas. Eiropas ražošanas kapacitāte no tā tikai cietīs. Vienotā tiešo maksājumu uh, izlīdzināšana nozīmē, ka atbalsts tiks dots nevis produktīvākam, bet mazāk produktīvām teritorijām. Attīstības palīdzība arī kļūst aizvien mazāk, un tādēļ Eiropas centieni pabarot pasauli kļūs aizvien vājāki. Mēs domājam, tas arī mazinās uh, pārtikas importa valstu iespējas iegādāties pārtiku. Nobeigumā. Atvērtā tirdzniecības sistēmā stimuliem ir īpaši liela nozīme, lai saglabātu vidi. Tā norāda kāds pētījums, ko pasūtīja Eiropas parlaments par publisko labumu un pakalpojumu radīšanu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams dot stimulus zemniekiem, lai viņu saimniekošana būtu ilgtspējīgāka. Tas jādara saskaņā ar desa un lajona ziņojumiem. Mēs ceram, ka ko komisija ņems vērā Eiropas parlamenta ziņojumus un šos aspektus. Kā komisārs Čološs teica, publiskās debesis tikai sākušās, mēs gribam tajās piedalīties arī turpmāk. Paldies par uzmanību. Dziękuję bardzo. Na tym Lielas paldies. Līdz ar to visi runātāji ir izteikušies, bet būs vēl četri runātāji, divi no labējās puses, divi no centra. No kreisās puses lūdzu kāds runātājs, kurš šeit paļēro, pacēl roku. Esmu Mariševskis un pārstāvu Polijas augļu ražotājs. Esmu arī Polijas parlamenta deputāts. Ministra kungs, komisāra kungs, gribu jums ļoti pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē, kur ir zemnieku un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Debats ir par KLP reformu pēc 2013. gada. Es neesmu ieradies viens. Ar mani kopā ieradušies augļu un dārzeņu ražotāji no Polijas. Viņi pārstāv dažādu zemnieku organizācijas. Esam daudz ko dzirdējuši šeit par KLP reformu, ir runāts par atbalstu zemnieku un ražotāju organizācijām pārtika, eh, augļu un dārzeņu sektors tik minēts kā piemērs, kur ir laba šī tirgus organizācija. Mēs esam kādus gadus vērojuši, kā darbojas šie mehānismi, un esam arī analizējuši reformas priekšlikumus turpmākajam posmam. Mēs gribētu atgādināt KLP pamatprincipus, tādus kā konkurētspēja, piemēram, ne tikai Eiropā, bet globālā tirgu. Tāpat arī eh, zemnieku saimniecība rentabilitāte un adekvātas cenas, kas padarītu lauksaimniecības produktus par tādiem, kurus var iegādāties patērētāji, un no otras puses, ka zemnieki arī no to pārdošanas gūtu pēļņu. Nevien komisārs, bet arī citi runātāji teica, ka augļu un dārzeņu tirgus ir tāds kā modelis, kas varētu kalpot par piemēru citiem, citām nozarēm, rādot, kā stiprināt ražotāja pozīcijas. Iespējams, jūs atcerēsieties, ka Polijas parlamentā ir debatēts par to, ka pieredze no polijas, no augļu un dārzeņu audzēšanas sektora varētu tikt pārnest arī uz citām nozarēm ar KLP palīdzību. Šobrīd e, šajā te augļu dārzeņu tirgu ir dažādas ražotāju organizāciju struktūras, kooperatīvu struktūras, Mēs Polijā mēģinam panākt citas valstis šajā konkrētajā ziņā. Dažas valstis to, šo procesu jau ir novirzījuši ļoti tālu, un citas ir tikai tā iesākumā. Process ļoti dinamisks, un tas mūs apmierina. Mēs vēlētos panākt tādu situāciju, kad Polijas augļu un dārzeņu ražošana būtu tikpat konkurētspējīga kā citās valstīs. Mēs vēlamies tādu situāciju, kur ražotājiem savā starpā nebūtu tik stingri sīvi jākonkurē. Uh, Domāju, ka mums ir jāatbalsta un jāturpina tie procesi, kas ir iesākušies. Un tomēr KLP reformas priekšlikumi mūsuprāt nav salāgojami ar to, ko jūs komisāri pats teicāt un ko teica arī citi runātāji šeit. Jaunā KLP un tā sauktais pārējais periods Jaunie piedāvātie noteikumi negarantē šādu optimālu attīstību. Gribētu uzrunāt jūs, komisāru kungs, tāpat arī Eiropas parlamenta deputātus, un lūgt pārskatīt šos priekšlikumus. Mums vēl ir laiks. Mēs varam turpināt mēģinājumus rast tādu risinājumu, kas mums nāktu par labu. Nevajag uzskatīt šo jautājumu par izlemtu ir jāturpina šīs politikas darbība saskaņā ar patreizējiem noteikumiem. Pārmaiņas ir jāievieš tikai tad, kad esam galīgi par tām vienojušies. Mēs domājam, ka tādējādi mēs uzlabosim sektoru konkurētspēju. Tad būs labāki tirdzniecības noteikumi augļiem un dārzeņiem Eiropā, un ražotāju ienākumi arī tiks vairāk garantēti. Es zinu, ka tas ir tikai viens no dienas debatēs. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka šīs dienas debatēs tika pieminētas arī krīzes pārvaldības metodas. Nesen mums pašiem nācās saskarties ar dažādām krīzēm, piemēram, E. coli baktērijas krīze dārzeņu sektorā. Es domāju, ka Eiropas politiķiem šajā jomā jābūt aktīvākiem. Vēl kāds svarīgs jautājums par eksportiem. Mums jāatzinās, ka Eiropas lauksaimniecības konkurētspēja neizpaužas tikai tās spējā apmierināt eh, iekšējā tirgus pieprasījumu, bet arī tā spējā eksportēt uz ārējiem tirgiem. Milzīgas iespējas Eiropas ražotājiem paver Krievijas tirgus. Un šeit es gribētu uzrunāt ne tikai jūs, komisāri, bet arī Eiropas parlamenta deputātus, kas darbojas lauksaimniecības komitejā un citās komitejās. Mēs vēlamies, lai jūs reizi par visām reizēm re noregulētu tirdzniecības jautājumu ar Krieviju. Proti, lai mēs varētu piegādāt savus preces Krievijā un mums nebūtu vairs tādu problēmu, ar kurām esam sastapšies pagātnē. Paldies! Un tagad 115. vietā sēdošā persona lūdzu. Paldies! Es nerunāšu par ekoloģizāciju un vidas jautājumiem šoreiz. Savā ievadrunā jūs izteicāt gandarījumu par to, ka slāpekļa, fosfora un citu kaitīgu vielu apjoms ir samazinājies. Esmu nedaudz satraucies par jūsu attieksmi pret kāl, kāliju. Tās ir nepieciešams mūsu lauksaimnieciski apstrādājumiem mežiem, zemēm. Mēs nedrīkstam pieļaut to, lai kālija saturs zemē mazinātos. Tālāk. Pār ražotāju organizācijām. Jūs teicāt, ka tās nedrīkst noteikt cenas. Taču šai idejai uzbrūk daudz un dažādi, dažādi struktūras. Apvienotie karalistē ir konkurences komiteja, tā nepieļauj to, lai kooperatīvi izaugtu pārāk liela par monopoliem, jo tie varētu tad nostāties pret patērētājiem. Varētu būt tāda situācija, kad kādā dalībvalstī ir tiesība akti, kas ir pretrunā ar jūsu reformas priekšlikumu. Tas ir tikai tāds brīdinājums. No otras puses, jūs teicāt, ražotāju grupas nedrīkst nodot noteikt cenas. Uh, Pastāstīšu kādu piemēru. Šogad Nobel Prize uzpircēju grupa teica kādas konkrētas preces ražotājiem, šķiet, ka runa ir par putnu gaļu, ka viņiem ir jāsamazina raž, saražotās produkcijas apjoms, ne, olu, saražoto olu apjoms. Viņi izņēma no aprites ļoti lielu olu skaitu apmaiņā pret to saņemot kaut kādu kompensāciju. Varbūt jūs varētu kom komentēt šādu situāciju. Lielas paldies! Kris Robins, lūdzu, nākamais runātājs. Priekšsādātāja kungs, jāsaka, ka mēs esam ļoti nobēdājušies. Mani sauc Trīs Robins. Es pārstāvu vides organizāciju, vienu no nevalstiskām organizācijām, kas sauc Bird Life un kas parādās jūsu reklāmas bukletā. Jums ir rakstīts sektorālie pārstāvi nevalstiskās organizācijas. Kuras nevalstiskās organizācijas jūs vēlaties uzsaukt, e, uzklausīt šeit? Ja jūs gribat spēlēties ar mums, tad uz spēles ir likti 400 miljardi eiro, kas mūs atbalsta. Tā ir nodokļu nodokļu maksātāja nauda. Jūs it kā mēģinat atbalstīt nodokļu maksātāja intereses, bet patiesībā visu pēcpusdienu ļaujat runāt ļoti mazai interešu grupai. Visas pārējās nevalstiskās organizācijas un sabiedrība, 97% pārējā sabiedrība, netiek pie vārda. Tiešām, ko domā par to komisārs? par šo veidu, kā viņš tik ļoti centīgi ir mēģinājis nodrošināt plašas debatas. Jā, varbūt visi mūsu priekšlikumi neparādīsies mūsu viņa galīgajā normatīvajā priekšlikumā, bet vismaz vajadzētu mūs uzklausīt. Domāju, ka tas ir ļoti briesmīgi, ka pirmā mana runas minūte ir jāveltīta tam, lai aprakstītu šo debašu organizāciju. Vai tiešām jūs domājat, ka tas ir veids, kā jūs varēsiet aizstāvēt šo politiku? Šajā politikā ir iesaistīti tikpat liela finanšu līdzekļi, kā tiek izmantoti banku, bankrotējuši banku un valstu glābšanai. Uh, Šī politika un tās reforma saistīta ar lielām problēmām. Mēs vēlamies atbalstīt šo politiku. Mēs pastiepām jums palīdzīgu roku. Tās ir publiska nauda, publisku preču ražošanai. Mēs to labprāt atbalstītu, ja būs atklātas debatas, ja mēs varēsim diskutēt. Un esam jau daudz diskutējuši ar zemniekiem, esam pat parakstījuši kopīgu vēstuli ar zemnieku organizācijām mūsu padomdevēja grupā, kuru ir organizējusi Eiropas komisija. Tajā ir ļoti daudz nevalstiskas organizācijas. Paldies! Un tagad beidzot ķeršos pie lietas. Priekšlikums tiek iesniegts pār ekoloģizēšanu. Urā, urā, arī vides NVO tiek iesaistīta debatēs. Jā, ekoloģizēšana ir nepieciešama. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir nopietnas problēmas. Šeit runātāji saka, jā, šī prece jau tiekot piegādāt taisnība, daudzi zemnieki to jau dara, bet nepietiekamā apjomā. Paskatīsimies, kas notiek. Eiropas vides aģentūras dati apraksta Uh, lauksaimniecisko vidi. Jāsaka, ka situācija nav optimāla. Ir bijuši uzlabojumi, bet nepietiekami. Mums ir nepieciešama ļoti spēcīga ekoloģizācija. Tā ir neatņemama šīs uh, uh, politikas sastāvdaļa. Nav runa tikai par atmatu. Nē, tas nav vecais pasākums. Te, ja jūs patiešām būtu tik laipni un ieklausītos tajā, ko saka kominārs, tad bū, jūs būtu sapratuši, kas ir šī zaļumošana vai ekoloģizācija. Mazi purviņi vai arī alejas gar lauku malām. Tas ne, negraus pārtiks drošumu pasaulē, kas starp citu arī ir jā veicina citās valstīs, jaunatīstības valstīs, kur ir lielākās problēmas ar pārtiks trūkumu, nevis tikai Eiropā. Tālāk par lauka attīstību. Tas ir ļoti svarīgi attīstīt laukus. Nepieciešams šos ekoloģiskos pasākums izvērst arī otrajā pīlārā. Mums nepieciešamas spēcīgas agrovidas schēmas, jāpievērš uzmanība bioloģiskai saimniecībai, Natūra 2000 Ja mēs to nedarīsim, tad mēs neuzlabosim situāciju. Gribētu aicināt Polijas prezidentūru, kas starp citu pārstāv visu Eiropas Savienību publiskā veidā šobrīd. Tāpat arī gribu aicināt De Castro kungu un visu lauksaimniecības komiteju. Lūdzu, uztveriet šīs lietas nopietni un ņemiet arī mūs nopietni, jo citādi jūs vedi, novedīsiet savu pašu, savu politiku strupceļā. Dziękuję bardzo za. Liels jums paldies par vēl vienu mācību par to, kā organizēt debatas. Kad eh, nevalstās organizācijas un vidas organizācijas eh, vēlējās eh, satikties ar prezidentūru tad eh, tika organizēts šāds sanāksmes. Tā kā ja jūs vēlties eh, sanāksmi ar eh, prezidentūras pārstāvjiem, es būšu vairāk nekā priecīgs ar jums tikties un ar jūsu organizāciju. Un lūdzu, um, piedodiet, bet mēs esam pieņēmuši zināmu runātāju kārtību, un tas nav iespējams, ņemot vērā to, ka mums ir divi ar pus stundu šiem, šīm debatēm uzklausīt visas organizācijas, kurām ir kāds sakars ar lauksaimniecību. Un to skaitā, protams, ir arī vidas organizācijas. Un eh, tas ir pēdējais debašu runātājs. Paldies! Eh, nu, runāšu nevairāk kā minūti, tikai runāts par apiņu eh, ražošanu. Vēlos pievērsties uzmanību vienai lietai. Ir svarīgi garantēt, lai oficiāli dokumenti, kur tiek publicēti internetā, tajos nebūtu informācija. Tātad par to, ka nav ka nebūs maksājumu eh, apiņu ražošanai, kā eh, apiņu ražošanas eh, pārstāvis vēlētos, lai tas nekad tā nenotika, tāpēc lūdzu ieviešiet kādu kārtību dokumentos, kuri tiek publicēti. Jo mums tiešām ir nepieciešams šīs subsīdijas. Tā būtu viena lieta. Un vēl viena lieta, kur vēlējos pieminēt. Tātad Es uzskatu, ka mums nav pietiekami daudz eh, iespēju, lai dalībvalsts varētu pašas nolēmt eh, par to, ka dažādi sektori krīzes eh, laikos rīkojas, un mums vajadzētu risināt šo situāciju. Dalībvalstīm vajadzētu būt brīvākām uh, savos lēmumos uh, krīzes laikā. Kā īstenot uh, politikas. Tas viss no manas puses. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies! Līdz ar to varam beigt mūsu debatas. Tagad vēlos eh, dot vārdu komisāram Čaloša kungam, lai viņš atbildētu uz eh, vairākiem jautājumiem, kas tika uzdot debašu laikā. Un kā jūs zināt, eh, komisāra kungs, tad laiks ir ierobežots runāšanai. Merci, le... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlreiz paldies par to, ka organizējāt šīs debatas un devāt man iespēju atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas te izskanēja. Pirmkārt, esmu priecīgs redzēt, ka ražotāju organizācijas jautājums un viņu loma tirgus darbības nodrošināšanā tika augsti novērtēta klātesošajā auditorijā. Gribētu uh, nomierināt spāņu draugus. Tas, ko mēs piedāvājam, patiešām ir vairāk nekā tas, kas jau eksistē. Šodien nepastāv iespēja atzīt ražotāju un starpprofesionālo pārstāvju eksistenci, izņemot atsevišķus sektors, kur ir specifisks tirgus, kas, kā to atzīst regula. Tie ir tādi sektori kā um, vīns, augļi un dārzeņi un apiņu. ir arī automātiski paredzēti daži izņēmumi no dažiem konkurences noteikumiem. Tagad šāda pati sistēma attieksies uz dažādiem sektoriem saskaņā ar reformas priekšlikumu. Lauksaimniekiem nevajadzēs pierādīt, ka viņi organizē savas dažādas asociācijas saskaņā ar konkurences likumdošanu. Būs tā teikt nevainības prezumcija. Šīs lauksaimnieku organizācijas varēs plānot ražošanas darbību saskaņā ar pieprasījumu prognozēm. To nevarēs uzskatīt par monopolu. Nav noteiktas nekādas administrētās kvotas ražotāja organizācija, kas ir reģistrēta, varēs plānot ražošanas apjomus saskaņā ar pieprasījumu prognozi. Varēs reaģēt, tirgot, iesaistīties sarunās kā ražotājs. Tātad šī loma tiks stiprināta visās lauksaimniecības nozarēs. Tas ir tiešām jaunievedums. tika runāts pār atsauces gadu 2011. gads un izskanēja arī uh, bažas par jaunajiem lauksaimniekiem. 2011. gads ir tiešām atsauces gads iz, uh, visiem lauksaimniekiem, izņemot tiem, kur uzsāk savu darbību 2012. vai 2013. gadā. Vienīgais, no kā vēlamies izvairīties, ir sekojošais. Mēs esam tagad paziņojuši, ka būs tiks pārdefinētas tiesības uz finansējumu. Mēs gribam izvairīties no situācijas, ka radīsies tā sauktie zemnieki, kas radīsies vienas nakts laikā vienkārši tāpēc, lai saņemtu šo maksājumu. Tāpēc esam minējuši šo atsaucas gadu 2011. gads. Bet, protams, jaunie lauksaimnieki, kas sāks savu darbību 2012. un 2013. gadā, arī būs tiesīgi saņemt finansējumu. Par griestiem Jūs minējāt piemēru, kurš nerada nekādas problēmas. Kooperatīvi, asociācijas, kas pies, iesniedz pieprasījumu vairākiem simtiem vai tūkstošiem zemnieku, ir tādi, taču tiesības saņemt finansējumu tiek aprēķināts uz katru konkrēto lauksaimnieku. Griesti attiecas tikai uz šādiem individuāliem maksājumiem. Tātad kooperatīvas, kas iesniegs šo pieprasījumu daudziem lauksaimniekiem, nesastapsies ar šo griestu problēmu. Tālāk jautājums par aktīvajiem zemniekiem. Arī es būtu gribējis vēl vairāk precizēt šo definīciju. Taču mani priekšgājēji un Eiropas Savienība ir uzņemšies saistības pasaules uh, tirdzniecības organizācijā nesniegt tiešo atbalstu ražošanai. Jūs, kungs, pats esat bijis iesaistīts šāda veida debatēs. Jūs ļoti labi zināt, kāda ir mūsu ierobežojuma. Šajā definīcijā mēs nevaram iekļaut kritērijas, kas ir saistīti ar radož, ražošanu vai ar kādiem ražošanas faktoriem. Tādēļ definīcijā ir citi elementi proti tiek runāts par tiem, kam piedara zeme un kas neko nedara ar šo zemi, un arī ir teikts, ka katrai dalību valstī ir jādefinē minimālā lauksaimnieciskā darbība, kas ļauj zemnieku uzskatīt par aktīvo zemnieku. Ja kāds neko nedara ar savu zemi, tad viņš nevarēs saņemt atbalsta maksājumus. Kāpēc ir šis ierobežojums 7000 eiro? tādēļ, ka ir ļoti daudz vidēji izmēru zemnieku saimniecību šajā kategorijā, kuras ir tā teikt pluriaktīvas, tajās ir vairāk ražošanas veidi, vairākus tūkstošus eiro viņi saņem atbalstā tādēļ, ka tiek apstrādāta kaut kāda daļa hektāru, bet viņi nodarbojas arī ar kaut ko citu papildus, un mēs negribējām šos te daudzfunkcionālos lauksaimniekus svītrot no atbalsta saņēmēju skaita. Daži no klātesošiem teica, ka viņi gribētu īsāku šo reformu, teiksim 16 lapus, un nevis tik garu un sarežģītu priekšlikumu. Bet Lauksaimniecība Eiropas Savienībā ir ļoti sarežģīts sektors, un katrs jūs gribat, lai jūsu specialitāte un īpatnības tiek ņemtas vērā un lai jūs tiekat aizsargāts. KLP ir kopēja lauksaimniecības politika, tā ir jādefinē uh, Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs ļausim katrai valstī definēt savu politiku, tā nebūs kopīgā politika. Un tāpēc mums ir milzīgi daudz lapu uh, Polijai, apvienotai karalistei, Somijai. Katrai ir savas īpatnības. Visas mēs nevaram aprakstīt šajā, uh, šajā reformā, taču. Mm, Esam centušies vienkāršot maksimāli, un tomēr dokuments ir garš. Esmu runājis ar visiem lauksamniecības ministriem, ar komā grīļu pārstāvjiem. Komisijas mājaslapā jūs varat redzēt sarakstu ar visiem vienkāršojumiem, ko esam ieviesuši jau regulu priekšlikumos. Tagad es gaidu dalību valstu un reģionu ieguldījumu. Jūs uh, varētu mums palīdzēt vēl vairāk vienkāršot šo priekšlikumu. Komisija kopā ar padomi un parlamentu definē noteikumus, bet tos ievieš dalību valstu administrācija. Es ceru, ka visi dos līdzīgi ieguldījumu kā komisija, lai netiktu sarežģītas lietas ieskaitot arī grozījumu autors, kas noteikti parādīsies eh, runājot par šo priekšlikumu padome un parlamentā. Nemēģināsim vēl vairāk sarežģīt to. Tālāk par ekoloģizāciju. Atgriezīšos pie šī jautājuma. Mani pārsteidz tas, ka šajā zālē ir cilvēki, kas jau ir piedalījušies citās sēdēs par šo pašu tēmu, un mēs šajās sēdēs esam jau daudz ko noskaidrojuši, 7% atmetā. Es jau simtreiz esmu teicis, tas nenozīmē, ka zeme tik 7% platības ir jāatstāja atmetā. Es ceru, ka beidzot komisija tiks izprasta un netiks pārprasta. Nevienā tekstā nav teikts, ka 7% jāatstāja atmetā. Šie 7% ir dažādas teritorijas, arī tās šobrīd, kuras uh, netiek nekādā veidā atalgotas. Tās nesaņem nekādu tiešo atbalstu, tās nevar izmantot lauksaimniecībā, bet tās var palīdzēt ekoloģizācijai. Eiropas lauksaimniecībai ir jāražo lauksaimnieciskā produkcija, un mums ir atbalsta pasākumi, kas veicina konkurētspēju un šo te lauksaimniecisko ražošanu. Taču neaizmirsīsim tās publiskās debats, kas notika pagājušajā gadā. Paskatīsimies, ko no mums gaida sabiedrība no šīs kopējās lauksaimniecības politikas. Eiropas komisija ir piedāvājusi konsekventu budžetu, bet lēmums par budžetu vēl nav izlemts. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi parādīt, ka mēs esam spējīgi veidot tādu KLP, kas atbalsta lauksaimniecisko ražošanu, pārtiks produktu ražošanu un ka mēs varam arī labi pārvaldīt dabas resursus kāpēc neesam to visu jaukuši ar agroalimentāriem pasākumiem tādēļ, lai ļautu dalību valstīm saglabāt zinām elastību, ņemot vērā to specifiku. Ja būs iespējama uzlabojuma šajās jomās, par tiem noteikti diskutēsim. Svarīgi atcerēties, ka 30%, kas paredzēta ekoloģizācijai, tie tiks novirzīti kā palīdzība lauksaimniekiem un nevienam citam. Un es domāju, ka ir labāk, ja šie 30% paliek tiešajos maksājumos. Mēģināsim definēt tos atbilstīgi tā, lai tie paliktu kā LP, nevis tos iznest ārpus. Domāju, ka šie jautājumi ir svarīgi, tos nedrīkst aizmirst. Ar to arī beigšu. Vēl tikai gribu atgādināt, ka zaļā izaugsme tiks nodrošināta ar bezprecedenta jauniem pasākumiem, kas ir saistīti ar šo jauno KLP viens no veidiem, kā mēs to darīsim, ir tuvinot zinātni un inovācijas lauksaimniecībai. Ir arī ļoti vienkārša lauksaimniecības praksa, kas var palīdzēt šo te ekoloģizāciju ieviest. Lies paldies par uzmanību. Dziękuję bardzo. Przewodni... Paldies. De Kastrā kungs eh, izteikties šobrīd nevēlas. Uh, bet jebkurā gadījumā mēs viņam ļoti pasakāmies. Dāmas un kungi, vēlos eh, ļoti pateikties eh, visiem parlamenta deputātiem, kuri piedalījās šajā diskusijā par viņu vēlmi ieklausīties lauksaimnieku organizāciju teiktajā, jo īpaši vēlos eh, pateikties tiem, kuri ir ieradušies, kuri klausījās brīvprātīgi pieteicās izteikties. Paldies par jūsu viedokļiem. Es ļoti atvainojos, ka nevarēju dot uh, vārdu pilnīgi visiem, bet es vēlētos mudināt uh, visas lauksaimnieku organizācijas turpināt uh, šīs debatas reģionos, savās valstīs. Deb šai debatai ir jāturpinās. Viņiem vajadzētu ielūgt savus ministrus un parlamentāriešus piedalīties e, šajās e, debatēs. Un kā mēs zinām, lēmumi par KLP nākotni tiks e, pieņemti vienlīdz lielā mērā gan parlamentā, gan padomē. Līdz ar to diskusija ir jāturpina un ir jābūt pārliecinātiem, ka jūs varat ietekmēt eh, KLP galējo versiju, ka jums ir nozīme. Paldies, eh, sanāksme ir beigusies. Grazie, Marek. Very well indeed. But it's always like this, you know, when you invite 10, you should invite.